So, uh, good afternoon. So we could... Labdien, dāmas un kungi. Turpināsim šā rīta sēdi, bet tagad esam citā zālē. Pirms sāksim uzklausīšanu, kā vienmēr, es sākšu ar darba kārtības pieņemšanu šai sanāksmei. Vai kādam ir kādi papildinājumi, tad mēs varam pieņemt uh, darba kārtību. Gribētu arī pajautāt kolēģiem, vai varam apstiprināt 8. maija un 21. maija sēžu protokolus. Izskatās, ka to varam izdarīt, tad ļoti labi. Tagad priekšādātāji paziņojumi. Gribētu pateikt, ka paralēli mūsu sanāksmei tiekas delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku, un viņiem notiek Eiropas Savienības un Ķīnas starpparlamentārā sanāksme, un viņi uh, arī ir ielūguši mani uh, piedalīties, jo vienā brīdī viņi diskutē par cilvēktiesību jautājumiem, bet es nevarēšu piedalīties, jo, protams, man ir jābūt šajā sanāksmē. Turklāt man jāsaka, ka, un to es nevarēju nekādu mainīt, arī šo pēcpusdienu notiek paralēla sanāksme jaunajai demokrātijas atbalstu un vēlēšanu novērošanas misijas darbu grupas sanāksme, kas notiek viņi gribēja tikties tieši šodien, bet uh, netika iesaistīts uh, cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētājs. Un tagad uh, priekšsēdētājs ir, un Kazākungs mani aizstās uz kādu stundu. Bet tas ir ļoti neapmierinoši, ka notiek tik daudzas sanāksmes un komiteja sanāksmes vienlaicīgi. Uh, ir ļoti sarežģīti deputātiem piedalīties šajās sanāksmēs, un jo aktīvāki ir deputāti, jo viņiem ir uh, grūtāk visu apmeklēt. Varbūt kādam vajadzētu par to padomāt, jo es dzirdu tādas pašas sūdzības arī no citām komitejām. Tagad par steidzamības jautājumiem. Mēs pagājuši nedēļu Strasbūrā pieņēmām steidzamības rezolūciju par uh, vardarbību pret lesbietēm un LGBT uh, eh, cilvēkiem Āfrikā. Šajā rezolūcijā tika skarbi nosodīta jebkāda veida vardarbība un diskriminācija pret šīm grupām Āfrikā vai citās valstīs. Un ir arī ekstrēmas vardarbības formas, kā kolektīvās izvarošanas, piemēram. Ir ļoti daudz valsts pasaulē, uh, Eh, kurās eh, homoseksualitāte ir nelegāla, tātad eh, sodām, un 38 no tām ir Āfrikā. Esam pieņēmuši steidzamības rezolūciju arī par piespiedu abortiem Ķīnā. Tur tiek skarbi nosodītas Ķīnas iestādes, kā mēs Fenjam Mai tika spiesta izdarīt abortu. Viņai bija jau grūtniecība 7. mēnesī. Uh, un nu, mēs nosodām šīs prakses. Gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka tad vēl vienai lietai, kas ir saistīta ar Fengaskundas lietu, un daudz par to ir uzzinājuši starptautiskajā sabiedrībā, viņas lieta tika uh, uh, publiskota internetā. Un pagājuši nedēļ ANO cilvēktiesību padomu pieņēma uh, rezolūciju par uh, cilvēku tiesībām izpausties internetā, un Ķīna arī ierobežo pieeju internetam. Un uh, valsts piekrita, ka internets ir atvērta uh, sistēma, un tā uh, var pātrināt progresu uh, attīstībā. Tātad, ja mēs diskutējam par cilvēktiesībām, mums noteikti vajadzētu atgriezties pie šī cilvēktiesība padomas lēmuma. Mūsu rezolūcija par šiem te piespiedu abortiem uh, nāca ļoti labā laikā, jo kādi pētnieki no uh, ieteica Ķīnai atteikties no viena bērna politikas. Un tas mums parāda, ka ne tikai mēs no ārpuses pievēršamies šiem jautājumiem, bet arī uh, intelektuāļi un zinātnieki pašā Ķīnā diskutē par šiem jautājumiem. On... Tad mēs pieņemām steidzamības rezolūciju par uh, eh, vārdu brīvību Baltkrievijā, jo īpaši Andrei Polčubut lietā. Un uh, tā tad uh, ļoti jauki, ka dažreiz palīdz vienkārši, ka mēs uh, Uh, piedraudam, ka pieņemsim rezolūciju, jo tajā ceturtdienas rītā jau Počvuda kungs tika atlaists brīvībā, un tik un tā mēs prasām, lai tiktu veiktas izmeklēšanas uh, un lai tiktu atcelts visas apsūdzības pret viņu. Mūsu rezolūcijā mēs arī prasījām, lai tiktu iecelts īpašais ANO cilvēktiesības sūtnis Baltkrievijā, un ir ļoti labi, ka tagad uh, būs ANO ziņotājs par eh, Baltkrieviju. Šāds postens tiks izveidots, un eh, mēs varbūt varēsim šo cilvēku kādreiz ielūgt arī mūsu komitejā. Un tad bija ļoti gara rezolūcija par Eiropas Savienības politiku par Rietumkrastu un Austrumu Jeruzālēmi. Un es domāju, ka daudzi no mūsu kolēģiem arī iesaistījās eh, šīs rezolūcijas izstrādē. Un tad citas aktivitātes kas eh, notikušas eh, kopš pēdējās sēdes kopā ar Broka kungu Afet komitejas priekšsēdētāju. Mēs piedalījāmies Eiropas padomas sanāksmē ar vēstniekiem, lai paustu mūsu gatavību cieši sadarboties. Un tas arī bija mūsu darba kārtībā šī cilvēktiesība pakotne. Proti, ka būs Eiropas Savienības speciālais pārstāvis – Un šeit es redzēju, ka uh, Eiropas padoma un viņu cilvēktiesību komisārs ir nobažījušies par to, vai mūsu šis postenis uh, nevarētu radīt tādu kā konkurenci, bet mūsu nolūks ir uh, tiešām cieši sadarboties, un to mēs arī uzsvērām. Mēs vēlamies pastiprināt sadarbību patiesībā tika pacelts jautājums par to, kāpēc Eiropas eh, parlaments eh, nenosūta parlamentāro delegāciju uz uh, Eiropas uh, padomes uh, parlamentāro asamblēju, jo NATO parlamentārajā asamblējā mums ir sava delegācija, tātad mēs nezinājām, ko atbildēt, bet uh, tiešām būs jāpadomā par to parlamentā, kāpēc nevarētu nosūtīt no Eiropas parlamenta delegāciju. Esmu nosūtījis arī vēstuli komisāram Deguktam par brīvās tirzniecības nolīgumiem, jo a, nolīgumā ar Vietnamu, kas tiek gatavots, Es dzirdēju no viņa, ka viņš domā, ka varbūt nav vērts iekļaut cilvēktiesību klauzulu šajā nolīgumā ar Vietnamu. Par to es eh, runāju vēstulē, kur viņam nosūtīju, uzsverot, ka tas ir pilnīgi nepieciešams, ka nevajag šeit nekādu izņēmumu veidot. And, um, have... Un uh, ir vēl viens paziņojums par Eštonas kundzi. Uh, un piebalgu kungu, runājot par Eiropas cilvēktiesību un demokrātijas instrumentu. Tur vajadzētu rūpēties par to, lai netiktu samazināts finansējums. Nosūtīju arī kopā ar Antikienas kundzi vēstuli Krievijas iestādēm par uh, uh, Lašīnas kundzi, kura ir uh, žurnālisti no Novaja Gazeta un viņu uh, viņai brutāli uzbruka. Mēs saņēmām atbildi no Krievijas vēstniecības, sakot, ka jā, viņai uzbruka, bet tā bija laupīšana, kas, manuprāt, ir apšaubāmi, jo e, žurnālisti, kas e, izmeklē lietas, bieži vien saskars ar šādiem uzbrukumiem, un tas ir jāizmeklē noteikti. Es gribētu jums piedāvāt uzrakstīt vēstuli Mauritānijas iestādēm, jo saņēmu informāciju, ka kādas nevalstiskās organizācijas priekšsēdētājs uh, no Mauritānijas, kas uh, cīnās pret uh, verdzību Mauritānijā, šis cilvēks saskārās ar draudiem un viņš ir aizturēts, jo viņš izplatīja tekstus, kas eh, vērsās pret verdzību, un tāpēc gribētu nosūtīt Mauritānijas varas iestādēm eh, vēstuli par eh, to, ka par šiem notikumiem pret šīs organizācijas priekšsēdētāju. Es arī saņēmu informāciju no mūsu komunikācijas ekspertiem, ka ir tāds, kā Eiropas parlamenta News Hub, ir šī tiešsaistes uh, aplikācija, kas ir tā kā tāds ziņu dienests, kur var redzēt ziņas no pēdējām piecām uh, dienām no Twitter, Facebook, uh, YouTube un citām lapām, un tur tā, ir tāds tā kā apkopojums. Varbūt jums vajadzētu ieskatīties šajā tiemekļa vietnē, jo varbūt tur parādās kaut kas par to, ko jūs esat darījuši pēdējā laikā. Tik tālu priekšsādātais paziņojumu. Tagad man ir liels prieks, ka varam sākt mūsu uzklausīšanu par uh, klimatu pārmaiņu ietekmu uz cilvēku tiesībām. Un es domāju, ka tas ir kas jauns, ka šo uh, uzklausīšanu uh, organizējām kopā ar uh, vides, sabiedrības veselības un pārtiks nekaitīgumu komiteju. Un tad, kad mēs paplašinātajā Um, birojā diskutējām par šo jautājumu, tad visi koordinātori no visām politiskajām grupām atbalstīja šo ideju, jo vairāk kārt uh, mums ir uh, bijis jāapspriež jautājumi, kas ir cieši saistīti ar vīdes lietām. Piemēram, ka varētu pieaugt bēgļu skaits, uh, jo klimata pārmaiņu rezultātā cilvēkiem ir jāpamet savas mājas, savas dzīves vietas. Uh, bieži vien tiek arī pārkāptas vai apdraudētas uh, vietējo iedzīvotāju uh, tiesības, jo ir kaut kādi projekti īstenoti vides pārmaiņu rezultātā, un bieži vien netiek varbūt debatēts par to, kā pamatiedzīvotāju tiesības tas varētu ietekmēt un viņu dzīvi. Un tieši tāpēc mums ir liels prieks, ka varam šo uzklausīšanu organizēt kopā ar vīdes, sabiedrības veselības un pārtiks nekaitīgumu komiteju. Gatavojoties šai uzklausīšanai, es paraudzījos, kādi tad dokumenti mums ir pieejami. Pirms 20 gadiem bija Rio deklarācija, kas bija ļoti būtisks dokuments, un pirmajā pantā šajā deklarācijā tiek uzsvērts, ka cilvēki uh, ir nobaužījušies par ilgspējīgu attīstību. Un ja mēs paraugāmies uz uh, rezultātu, kādu, kāds bija Rio plus 20 konferencē, tad rezultāti bija uh, diezgan vāji. Es pat neesmu bijis eksperta, bet es tā to sapratu un paraudzījos, uh, kas tur tik teikts par cilvēktiesībām un tiek atkārtot apliecināts, cik svarīgi ir ievērot visu cilvēku tiesības, tiesības attīstīties, tiesības uz pienācīgu dzīves standartu un uz pārtiku. Tas ir ļoti nepieciešams, lai nodrošinātu jebkādu veidu attīstību. Un gribētu arī sākumā citēt 2011. Eh, gada oktobra rezolūciju, kur pieņēma ANO cilvēktiesību padome. Viņi pieņēma rezolūciju par cilvēktiesībām un klimatu pārmaiņām. Tas atkārtot uzsver to, ka klimatu pārmaiņas apdraud tautas un kopienas visā pasaulē, un tas var novest pie tā, ka tiek pārkāptas cilvēktiesības. Tātad pirmo reizi šeit Eiropas parlamentā mēs par to runāsim kopīgi, daudz, kur jau par to ir runāts, un raugoties internetā, Uh, meklējot informāciju par to, kas tad tiek uh, prognozēts nākotnē, uh, kvantitīvā ziņā, cik daudz varētu būt šo klimata bēgļu. Mēs neko daudz par to nezinām, bet no tā, ko es lasīju, man kļuva skaidrs, ka politiskā līmenī mēs jau esam tiešām iekavējuši, mēs esam nokavējuši iespējas sagatavoties šādai attīstībai, un tāpēc man ir liels prieks, ka uh, šo sēdi varam vadīt kopā ar eh, vides eh, pārtiks, tātad sabiedrības veselības un pārtiks nekaitīguma komitejas priekšsādātāju Matijas Groti un gribētu jums dot uh, vārdu, lai jūs varētu kaut ko pateikt. Paldies! Vispirms paldies, un es pāriešu uz vācu valodu, savu dzimtā valodu. Wir waren uns eigentlich relativ. Mēs diezgan ātri varējām vienoties priekšsēdātājs kundze Lahpīlera, ka šo tematu mēs uh, izskatīsim kopā. Mēs gribam aizsākt diskusiju procesu, jo esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka nākošo gadu laikā, nākošajā dekādē cilvēktiesības un klimata pārmaiņas būs izšķirīgi nozīmīgas, it īpaši e, Eiropas ārpolitikā. Un, manuprāt, e, ir nozīmīgi, lai parlaments un komiteja um, lai mēs vides politiku, ārpolitiku koordinētu un kopā skatītu. Un Rio plus 20 konference m, mm, parādīja, ka mums ir jārīkojas steidzīgi. Eiropā visi drīzāk skatīja Rio plus 20 konferenci kā vidas jautājumu konferenci, bet tā tas nebija. Tā bija ilgspējīgas attīstības kom, konference, kur sociālajai komponentei ir ļoti liela nozīme. Un šo uh, komponentu mēs Eiropieši daļai neievērojam. Tas nedrīkst vēlreiz tā notikt. Vismaz tādā apjomā ne. Tādēļ esmu ļoti priecīgs, ka mums šodien ir iespēja šodien uh, kopēju sēdi, kopēju uzklausīšanu noturēt un paraudzīsimies, kā tas notiks. Un Varbūt, ka tā arī nav īsti pēdējā reize, drīzāk tāds a, process, ko šodien aizsākam, un tas ir kas pilnīgi jauns Eiropas parlamenta a, darbībā. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka nākotnē ārpolitika, nezinu, vai ar, arī EADD pārstāvi ir Eiropa nākotnē klimatu un ārpolitiku veidos, un tā tas ir jādara, kur ietverts ir arī cilvēktiesības. Mums, man liekas, ka daudz vairāk enerģija jāvelta šai jomai, jo Kipras prezidentūras laikā pagājušajā nedēļas nokalē man bija iespēja tikties ar ministriem. Un man liekas, ka tas ir ļoti konkrēti, ko Kipras pārstāvji mums piedāvā šajā jomā, proti ūdens politiku, tādu konceptu, Mm, kas skar pieeju tīram ūdenim gan eh, kvantitātes, gan arī kvalitātes ziņā. Un es domāju, ka nevajag ierobežot šo darbu tikai ar Eiropu. Mums kā labs piemērs jāņem, lai skatītu arī klimata politikas ietekmi, pieeju ūdenim un ūdens eh, kvalitātes jautājums. Es domāju, ka Eiropā varam spērt solus priekš, jo ideālo stāvokli nesam sasnieguši. Uh, un daudz ko vēl var padarīt. Tādēļ būšu ļoti pateicīgs, ja Kipras prezidentūra varēs turpināt darbu. Un arī finansējums. Piemērošanas pasākumu cīņa pret klimatu pārmaiņām. Varbūt, ka mums vēl ir resursi. Katrs piektais eiro nākošā finanšu daudzgadu schēmā tiks veltīts piemērošanas pasākumiem vai cīņai pret klimatu pārmaiņām Citi pasaules reģioni šos resursus, viņiem tādu varbūt nav. Un tas var novest pie būtiskām problēmām. Proti, tādā kontinentā kā, piemēram, Āfrikā, šis kontinents vismazāk ir vainīgs pie klimata pārmaiņām, bet uh, to visvairāk skar klimata pārmaiņas. Un tādēļ domāju, ka mums jātīsta laba stratēģija. Un šodienas uzklausīšana ir eh, tādēļ sasaukt. Neesmu ārpolitiķis un neesmu arī īpaši cilvēktiesību politikā stiprs, bet tas, ko mēs dzirdēsim šodien uzklausīšanā un ar horizontālu pieeju daudziem jautājumiem, mēs varēsim redzēt arī rezolūcijā varbūt, lai mums būtu šī horizontālā pieeja un lai visas jomas mēs pieminētu. Ja mēs sastādīsim eh, rezolūciju, ja mēs. Uh, konferences rezultātā eh, virzienā strādāsim un citos, lai mēs neaprobežot mūsu darbību tikai ar klimata jautājumiem vai uh, enerģijas sektoru, jo šis uh, temats skar visu ārpolitiku, drošību, sociālā joma, klimata pārmaiņas, vidi. Tādēļ esmu priecīgs, ka mums ir š, priecīgs, ka šodien ir šī iespēja ar ekspertiem vai pretējiem diskutēt par šo jautājumu. Nu, esmu ilgi runājis, bet tagad sāksim uzklausīšanu. Paldies! Jā, paldies Grūtas kungam. Tieši par vienu punktu, ko jūs uh, uzsvērāt, ka nākotnē mēs regulāri šo uh, tematu ārpolitika, vidas un klimata politika vajadzētu skatīt kopā. Nezinu parlamentā, kāda būs atbildīgā komiteja, bet ir ziņojums, kas tiek gatavots par tiesībām uz tīru ūdeni. Un, uh, sanitāriem iestādēm, un mēs šodien nesam vēl dro pieņemšu lēmumu, bet mēs sastādīsim atzinumu par cilvēktiesību komponentu šajā ziņojumā. Jā. Un tagad atkal pāriešu uz angļu valodu. Mūsu vidū ir lieliski eksperti, kas ir pētījuši šo jautājumu, vide un cilvēktiesības, un droā komiteja jau pirms vairākiem mēnešiem izlēma pasūtīt pētījumu par šo jautājumu, un tagad varēsim uzklausīt prezentāciju par šī pētījuma galvenajām atziņām. Kristela Kornīla ir ieradusies, eh, lai to prezentētu. Viņa Parīzes universitātē ir asociētā profesēra un arī administrīvo politikas studiju eh, pārstāve. Un Anisa Vita Bau kur arī ir um, Parīzes asociētā profesora juridiskajās lietās, un jūs abas esat strādājuši pie šī pētījuma, kura nosaukums ir cilvēku tiesības un klimata pārmaiņas uh, iespējamās Eiropas Savienības politikas. Olivier de Šute arī ir ierasties, kas ir ANO īpašais pārstāvis uh, attiecībā uz tiesībām uz uh, pārtiku. Man ir liels prieks, ka varējāt ierasties. Eh, mums bija tikšanās eh, zaļajā partijā, un uh, toreiz mums likās, ka uh, tas nebūs iespējams, bet uh, tā kā jūs esat Beļģijas pilsonis, ir ļoti labi, ka jūs varējāt tomēr atnākt. Un ir pie mums arī Magda Stokjeviča, kas ir Friends of the Earth Europe direktore. Uh, un viņa runās par klimatu taisnīgumu un cilvēku tiesību elementiem, kas ir saistīti ar klimatu pārmaiņām. Un Stīvs Trents arī ir pie mums, un viņš ir uh, vīdes taisnīguma fonda direktors. Viņš runās par klimata pārmaiņu ietekmi uz pamatiedzīvotājiem. Uh, kā jau teicu, vienā brīdī man būs eh, jādodas prom uz citu sēdi, tad mani aizstās Kazāku kungs, un tad es atgriezīšos. Tagad gribētu dot vārdu diviem, divām šī pētījuma autorēm. Es nezinu, kurš eh, sāks. Lūdzu, jūs tur sēžat. Paldies, priekšstādājs kundze. Tātad mēs runāsim par saikni starp cilvēktiesībām un klimatu pārmaiņām stāvokli ES. Astoņi pētnieki no uh, piecām valstīm - Francijas, Vācijas, Beļģijas un citām uh, strādāja pie šī ziņojuma. Ļoti dažādi jautājumi - vide, cilvēktiesības, starptautiskās tiesības, Eiropas tiesības, privātiesības, civiltiesības - viss tas tika skatīts. Tātad uh, pētījuma plāns - piecas daļas priekšlikumu pirmajā daļā runiet par cilvēktiesības un klimata pārmaiņas, akadēmiskie pētījumi, starptautisko organizāciju darbība, NVO darbs, pēc tam starptautiskās pārunas par klimatu un pieeja ES politikai un cilvēktiesības trešā daļa cilvēktiesību analīze attiecībā uz attīstību un saikni ar migrāciju. Ceturtā daļa. ES iekšējā politika, piemērošanās klimata pārmaiņām, cilvēktiesību kontekstā. Un piektā daļa. Demokrātija, vidas jautājumi, divi galvenie principi, parti, uh, iesaisti un informācija. Tātad pirmā daļa darba kārtības izveide, cilvēktiesības un klimata pārmaiņas. Mēs domājam, ka Eiropas parlamentam jābūt līderim, izstrādājot rezolūciju vai ziņojumu, kas būtu ambiciozs. Es būtu jāsāk dialogs. Mēs redzam uh, praktiski prezidijā, ka tas jau ir gadījums, tā noticis. Un jādiskutē ar, ar Eiropas komisijas ģenerāla direktoru direktorātu, NV, klima, HOM, FCO un citiem. Tāpat arī jāidentificē jūtīgās iedzīvotāju grupas ES un arī citās valstīs, ko ietekmē klimata pārmaiņas. To, šo darbu var veikt, piemēram, izmantojot finansējuma instrumentus, finansējot pētniecības programmas, ietvar uh, programmu un. D'un point de vue méthodologique. Tātad. Uh, ir um, septītās pamatprogrammas ietvaros. Jāievēro uh, cilvēku tiesību. Un jāraugās, cik tālu šīs politikas ir savietojams ar uh, Eiropas padomas uh, tiesībām, ar uh, konvenciju par cilvēku tiesībām, par klimatu pārmaiņām un vidi. Tagad par ES lomu veicinot cilvēku tiesību ievērošanu starptautiskā līmenī un a, saistībā ar klimatu pārmaiņām mūsu kolektīvs piedāvā stiprināt ES diplomātisko korpusu lai tas a, iekļautu savās rindās arī cilvēku tiesību ekspertus visos līmeņos, daudz pusējā, reģionālā, divpusējā līmenī, tā, lai šī saikne būtu redzama. Tāpat arī jārunā to uh, iedzīvotāju vidū, kas, ko tas visvairāk skaid, skar. Jāveic uh, plašāki pētījumi, lai redzētu, kā klimata pārmaiņas ietekmē cilvēktiesības un jāizveido darba plāns, lai cilvēktiesību jautājums tiktu ietverts nākošajos starptautiskos sarunu raundos. Un jāsāk uh, tehnisks un loģistisks atbalsts jaunatīstības valstīm. Ārējā politika un klimata jautājumi. Par cilvēktiesībām. ES varētu klimata pārmaiņu jautājumu iekļaut mandātos, kur saņems jaunais ES cilvēktiesību pārstāvis vai pārstāvē. Tāpat arī skatīt galveno uh, uh, institūciju, proti gan uh, institūciju, gan komisijas, gan arī diplomātu sagatavošanu un šī, šo tēmatu iekļaušanu visaugstākā ranga sarunās un piedāvājot globālas un plašas atbildes globālā un tematiskā līmenī. Dialogs par uh, cilvēktiesībām jāveic arī trešajās valstīs, iekļaujot klimatu pārmaiņu jautājumu, piemēram, iekļaujot uh, noteikumu klauzulas uh, līgumos ar šīm trešajām valstīm. Un visbeidzot, pamat tiesību jautājumu šeit varētu arī iekļaut uh, cilvēktiesību jautājumu, tā kā, piemēram, nediskriminācijas klauzulā. Tagad nākošais ir ES piemērošanās darba sadaļa. Finansējumam jānāk no valsts un privātiem devējiem. ES jāievēro savas starptautiskās apņemšanās tādas, kā tas uzņēmies Kopenhāgenā un Kankūnā, un jāpiedalās pārdomās, lai varētu efektīvāk uh, un skaidrāk strādāt. ES politikām jābūt uh, saskanīgākām, piemēram, palīdzība, kas nāk no ES valstīm un ES dalībvalstīm atsevišķi, kā arī piemērošanās klimata pārmaiņām un cilvēktiesībām attīstības politikā un specifiski jārunā par cilvēktiesību uh, principu ievērošanu, jāruniet par klimata pārmaiņām, uh, veicinot partnervalstu kapacitātes un īstenojot tādu politiku, kas būtu caurskatām un arī participatīva. Un visbeidzot, mūsu galvenais priekšlikums - izveidot mehānismu uh, Pasaules bankas ietvaros, uh, kas būtu attiecināta uz multinacionāliem uzņēmumiem izvērtējot cilvēktiesību jautājumu Eiropas politikās un migrāciju plūsmu analīzē. Oficiāli un skaidri jā, jāatzīst, ka tie, kas pārvietojas klimata pārmaiņu dēļ, ir bēgļi. Dažas organizācijas to jau ir izdarījušas, piemēram, Oslo pagājušajā gadā tika arī uh, nonsens principi uh, atzīti es jābūt līderim šajā jautājumā, nevis tikai jāsako ah, temata attīstībai kā līdz šim. Ir jādomā par institūciju pārstruktūrizāciju, lai eh, varētu klimatu pārmaiņām piemēroties. Mēs redzam, ka mm, nevienmēr darbs ir bijis eh, vislabākā veidā eh, veikts, un mēs mm, ierosinām tādu skaidrāku mandātu izteikt attīstības jomā, un varbūt reorganizēt arī EFCO ģenerāla direktāta. Nu, katrā gadījumā jāveic iekšējā piemērošanas darba arī. Tagad par ES politiku siltumnīcas gāzi izmešu jautājumā. Arī tai jāievēro cilvēktiesības. Un mēs domājam, ka izvērtēšanai jānotiek un jāietver sociālā taisnīguma un vidas taisnīguma principi Mēs esam ļoti skaidrs pasākums noformulējuši, jo domājam, ka uh, kvotu pārdošana izsolē var tikt izmantota, lai novērstu vai labotu to uh, ietekmi, kāda ir bijusi īstenot šo politiku un ietekmēs cilvēktiesības. Tāpat uh, šī problēma jārisina ievērojot cenas un mm, galveno produktu cenas, ES jāaizliec kredītu izmantošana, ja cilvēktiesības tiek, cilvēktiesības situācija tiek, tiek pasliktināta šāda pasākuma rezultātā. Un bez tam jānodrošina efektīva pieeja tiesiskumam. Uh, un pēc tam ir nepieciešama juridiskā drošība un īpašumtiesība aizstāvs, ja uh, tiek pārskatīti galvenie principi. Tagad uh, piemērošanās pasākumi ES, EB un EES kopumā jārūpēs par to, lai zinātība tiktu plašāk izplatīta, nodrošinot uh, dažādu iesaistīto partiju uh, pušu uh, plašāku darbību un uh, adaptējot dažādos sektors. Un mēs pētījumu laikā uh, redzējām, kā tas notiek. Dalību valstīm jāizveido piemērošanās uh, plāni, balstoties uz labāko pieejamo praksi, un ir jāveido PPP, lai investīcijas būtiskākajās jomās tiktu veicināts, piemēram, uh, labāks izmantošanas, labāks oglekļa izmantošanas uh, iespējas vai arī labāk piemērošanās iespējām klimata pārmaiņām. Pēdējais jautājums - demokrātija vide. Mēs redzam centralizētu nacionālu un uh, Eiropas uzraudzības nepieciešamību. Šādam instrumentam jābūt veltītam, lai uh, iedzīvotājs izglītotu vidas jautājumos, lai attīstītu apmācības uh, struktūras, lai vienkāršotu um, pieredzes apmaiņu par vidas jautājumiem un savākt arī visus datus no dalību valstīm uh, par divām savstarpēji saistītām tēmām gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Tad ir jāstiprina arī lēma pieņemšanas ceļa caurskatāmība, jātīsta tādi instrumenti, kas nebūtu viens ar otru pretvarā, un jāveido likumdošana, lai veidotu dalību valstīs tuvinātāks politikas šajā jautājumā. Un visbeidzot, jā, jāizveido neatkarību komiteju, kas izvērtētu nacionālās problēmas, cik tā ir tās atbilstē es nosprāstējiem mērķiem. Mm, laiks jau ir izbeid, iztecējis, bet nu vēl minūtes laikā es pabeigšu. Es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka mūsu uh, pētījumā klimata politika, to visu laiku jāpārbauda atbilstībai mm, attiecībā uz cilvēktiesībām. Eiropas aģentūra un darbam jātiek stiprinātam, kā arī sadarbībai daudzos līmeņos, lai veicinātu klimata pārmaiņu samazināšanu, cilvēktiesību principu ievērošanu. Jā, īsteno mobilitātes tiesības, energo resursu uzlabošanu, at, atskaitīšanās principiem jābūt a, obligātiem, lai a, vidas izmantošana nekaitā cilvēktiesībām un būtu efektīva. ES klimata programma efektivitāte ir absolūti nepieciešama, lai ilgspējīga attīstība nāktu par labu visiem, un bez tam ir nepieciešama patiesa klimata politika, kas būtu participatīva un kas izmantotu jaunas iespējas. Paldies! Liels paldies jums abām un jūsu komandai par šī pētījuma veikšanas. Paldies par šo detalizēto prezentāciju sakot, ko mēs varētu darīt labāk, protams, sakot mēs. Es domāju Eiropas parlamentu, bet redzu arī šeit no ārējās darbības dienesta kolēģis, un viņi arī pieraksta, un jūs droši vien uzstāsieties arī vēlāk, pastāstot, ko jūs jau darāt, bet es domāju, šī prezentācija jums arī bija um, noderīga. Tagad Dešūtes kungs, īpašais ANO pārstāvis par tiesībām uz pārtiku. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Madam Chair. And, um... Paldies. Eh, priekšsēdētāji, paldies Tabūku un Ilguns par eh, izklāstu iesākumā. Gribētu atgādināt, kā tuvāko gadu laikā klimata pārmaiņas varētu ietekmēt cilvēku tiesības detalizēti dažādos pētījumos jau ir dokumentētas šīs ietekmes iespējas, taiskaitā 2009. gada dokumentā, un uh, ko sagatavoja apvienotās nācijas, un mēs redzam samērā biedojošu e, konstatējumu ainu. Klimata pārmaiņas eh, ietekmēs tiesības uz veselību un dzīvi, jo tās var novest pie vairāk priekšlaicīgām nāves gadījumiem, saīsināt. E, samazinātiem dzīves ilgumiem, kas ir saistīti ar temperatūras pieaugumu. No 2000. līdz 2004. gadam 247 262 miljonus cilvēku ietekmē klimata pārmaiņas. No, e, tiem 98 attīstības valstīs. Vecajās valstīs pieaug sirds asinsvadu slimību skaits, pieaugot augstākam ozoma, ozona līmenim pilsētās un it īpaši tas ir vērojams industrializētās valstīs. E, tāpat tiks ietekmēts tiesības uz pārtiku. Īsā termiņā šīs tendences var pieaugt dēļ karstām vasarām, it īpaši, ja mēs ņemam vērā oglekļa fosilizēšanās efektus, bet ilgākā termiņā visos reģionos samazināsies lauksaimniecības produktivitāte. Mēs varam uzlēst, ka uz 2080. Eh, gadu lauksaimniecības produktivitāte eh, samazināsies par 6 līdz 7 procentiem vienkārši temperatūras izmaiņu dēļ. Un uz to laiku zemes iedzīvotāju skaits varētu būt 10,2 miljārdi, jeb par vienu trešdaļu vairāk nekā šobrīd Ceturtajā ziņojumā, kas tika prezentēts 2007. gadā, tiek uzskatīts, ka Lejas Sahāras eh, Āfrikas reģionā lauksaimniecības ražas varētu kristies par 50%. 2006. gada apvienoto nāciju programma uh, cīņai pret globālo pasaules grīzi tiek lēsts, ka 600 e, miljonu cilvēku cietīs no pārtiks trūkuma tuvāko gadu laikā. Un tāpat tas ietekmēs mazos lauksaimniekus un um, ties, tos, kur dzīvo no dabas resursiem. Tiks ietekmēts tiesības uz ūdeni. Tiesības uz ūdeni apvienoto nāciju ģenerāla asambleja atzina Eh, kas tika atzīts apvienotajās nācijās, šīs tiesības tiks apdraudētas daudzos reģionos, padarot tos atkarīgus. Un iedzīvotājiem būs apgrūtināt piekļuvi ūdenim, it īpaši tas ietekmēs Mekongas grīvu. Um, Vietnamā, kā arī Bangladešas iedzīvotājus šajā reģionā ļoti daudz cilvēks ietekmēs ūdens trūkums. Tāpat arī piekrastes reģionus, kur dzīvo ļoti lielākā daļa pasaules iedzīvotāju, eh, celsies jūras līmenis, un vētru rezultāti var ietekmēt it īpaši zema līmeņa iedzīvotāju grupas. Maldīvu salās 2008. gadā, ko apmeklēja mana kolēģi, viņi sagatavoja ziņojumu, un 2009. gadā šis ziņojums tika prezentēts, kur tika sacīts, kā klim, klimata pārmaiņas rezultātā pieaugošais jūras līmenis un biežākās vētras ietekmēs daudzu maldiviešu dzīves līmeni. Maldivus salu Eh, vidējais augstums šobrīd ir 1,5 metri virs jūras līmeņa, un tā, šis eh, augstums samazinās. Tas ir reālais eh, klimata pārmaiņu ietekmes rezultāts uz cilvēku tiesībām. Un mums ir šobrīd jādomā par to, kā mēs varētu panākt, lai cilvēktiesības netiktu vēl vairāk ietekmētas, attiecīgi piemērojot plānošanas un mazināšanas stratēģijas, lai varētu uh, Eh, mazināt šo parādību ietekmē. Analizējot klimata pārmaiņas, mēs eh, varam atsevišķus rādītājus uzlabot un arī mūsu reakciju šajā sakarā uzlabot. Pirmkārt, mums ir jāatbild uz jautājumu, kas tiks ietekmēts visvairāk, un atbild ir visneaizsargātākā iedzīvotāja daļa. Otrkārt, mums ir jādomā par atbildības mehānismiem un kā pārveidot vēlamos mērķus un valstu politiskos paziņojumus par eh, saistošām, saistošiem juridiskiem pienākumiem. Dažkārt eh, tiesām ir jālemj par eh, klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēku tiesībām. Un, ja būs laiks diskusijās, tad mēs varētu apspriest vislavenāko inuitu petīciju, kas ir iesniegta Startautiskajai cilvēktiesību komitejai 2005. gada novembrī starp Ameriku cilvēktiesību komitejā, kurā inuitu eh, populācija Arktikā cīnās par, eh, eh, sūdzās, ka savienoto valstu CO2 izmeši ietekmē ļoti negatīvi viņu dzīves apstākļus, un starp Ameriku cilvēktiesību komisija bija jāpieņem nostāja šajā sakarā. Bet es gribētu vairāk eh, runāt par cilvēktiesību organizāciju lomu kopumā, lai palīdzētu mums saprast, kā risināt klim, eh, klimata pārmaiņu jautājumus. Un Šeit es gribētu atsaukties uz trim galveniem um, uzdevumiem, ko cilvēku tiesību struktūras uh, varētu īstenot gan starptautiskā, gan reģionālā, gan pirmkārt nacionālā līmenī. Par pirmo runājot. Nu, eh, Nacionālajai darbību Eh, plāni cīņai pret klimatu pārmaiņām, tie ir te, eh, tehnokrātisks uzdevums, tie ir būtiski eh, participāt dalības demokrātijai, un tie ir jābalsta uz diskriminācijas principiem, tie ir jābalsta uz dalību, atbildību un neatkarīgu uzraudzību. Mums ir jātīsta daudz gadu stratēģijas, kas nosaka konkrētus mērķus, piešķirot atbildības uh, valdībai nosakot neatkarīgus monitoringa mehānismus, lai apņēmības tiktu, apņemšanās tiktu īstenotas, kā to zināmā mērā dara e, apvienotās karalistas klimata pārmaiņu komisija. Šāda stratēģija attīstīšana ar atbildības uzdevu eh, mehānismiem. Eh, nevienmēr viegls uzdevums, nevienmēr tas tiek īstenots, un pirmkārt šeit vajadzētu paredzēt eh, adekvātus pamudinājumus tirgus spēlētājiem, ar ko es gribu sacīt ekonomiski pamudinājumi ir eh, labāk jāsaskaņo ar politiskajiem mērķiem un jāparedz stabils ietvers privātajam sektoram, lai varētu investēt pareizajās tehnoloģijās. Apvienot nāciju konferenci 2010. Eh, gadā publicēja ziņojumu par investīcijām zemoglekļa ekonomikā. Tika lēsts, ka no 2010. līdz 2015. gadam 400 miljārdu dolāru gadā būs nepieciešama, lai pāriet uz zaļo ekonomiju un 1,3 triljoni dolāru gadā, lai pārietu pa, pilnībā uz zaļo ekonomiku. Un mums ir jāparedz stabils ietvars ar stratēģijām, lai valdības varētu šos mērķus īstenot. Otrkārt, stratēģijām ir jābūt dalības un atbildības mehānismiem, lai varētu e, palielināt spiedienu uz valdībām, lai nodrošinātu to, ka pielāgošanās e, un adaptācijas stratēģijas tiek īstenotas. Treškārt, tā kā šīs stratēģijas attiecas uz ļoti daudziem sektoriem, nozīmē labāku koordināciju un konverģenci starp dažādām politikas jomām, kas Eh, palīdz cīnīties pret klimata pārmaiņām. Piemēram, nav nekādas jēgas, ja klimata pārmaiņu politikas tiek apspriests vienā formā un tirsniecības politikas citā formā. Mēs visi zinām, eh, kādi ir svaru efekti tirsniecībai un kā vienas tehnoloģijas ietekmē citas. Tāpat arī mēs zinām, ka oglekļa noplūde ir ļoti liela eh, problēma eh, klimata pārmaiņu stratēģijā. 23% no siltumnīcas gāzēm, kas rodas eh, Eiropas Savienībā, netiek uzskaitītas ziņojumos, ko sniedz Eiropas Savienība vienkārši tāpēc, ka šīs emisijas ir iestrādātas mūsu importos, jo mēs esam delokalizējuši piesārņojošākās industrijas uz attīstības valstīm, uz kurām neatiecas šīs e, siltumnīcas gāzu kvotas. Otrakārt, jārunā par cilvēktiesību ietvaru nacionālajiem e, plāniem ciņā e, pret klimatu pārmaiņām un uh, labāku izvērtēšanu esošajām stratēģijām, lai varētu mazināt klimata pārmaiņas un nodrošinot to, ka šīs stratēģijas darbojās. Piemēram, viens piemērs no Eiropas. Eiropas sociālo tiesību komiteja, kas seko soci Eiropas sociālajai hartai. Konstatēja, ka Grieķija pārkāpja savas 11. panta pienākumus. Un šajā gadījumā tika uzsākts process pret Grieķiju, un Grieķijai tika atļauta brūnogļu uh, rakšana uh, raktuves, jo uh, lai dotu iespēju Grieķijai īstenot savus pienākumus Kyoto protokola sakarā. Grieķijā nesniedz patiesus um, pierādījumus tam, ka tā e, īsteno savus pūliņus e, CO2 izmešu samazināšanā šajā sakarā. Tā kā ir jāuzrauga visi procesi šajā sakarā, tad jāprasa arī no valdībām, lai tās uh, mazinātu CO2 izmešu apjomu. Un visbeidzot, treškārt, es uzskatu, ka cilvēktiesību struktūras un mehānismi visiem, visos līmeņos tiem ir jānodrošina tas, lai e, pūliņi e, cilvē, e, klimata pārmaiņu seku mazināšanā būtu konsekventi. Tas, ir jāparedz arī ekstrateritoriālā veidā un arī 21. pants Eiropas Savienības līgumā ir iestrādājis eh, savā likumdošanā, piemēram, 12. panta eh, ietvaros apvienoto nāciju konvenciju par eh, klimatu pārmaiņām ir iestrādāt jautājumi kas regulē mežu izciršanu, kas ir eh, viens no galvenajiem avotiem zemes nolauk eh, piesavināšanās gadījuma attīstības valstīs. Tāpat arī mēs zinām, ka mehānismi, kas tiek izmantoti cīņā pret mežu izciršanu, ņemot vērā ceļu karti, kas ir pieņemta eh, pieņemta 2007. gada decembrī, ietekmē Eh, to cilvēku dzīvi, kas ir atkarīgi no piekļuvis mežam daudzos gadījumos, ka ka pirmkārt tiks ietekvētas um, ehm, mežiem tuvu dzīvojošās kopienas, un daudzos gadījumos viņu tiesības netiks atzītas, tāpēc, ka Mešs būs kļuvis pār nozīmīgu ekonomikas pamatlīdzekli tiem, kuri vēlas šo mehānismu izmantot. Tāpēc mums ir e, vairāk jāseko šīm politikām, kuras nevienmēr tiek pareizi e, ieviestas. Un pašā noslēgumā gribu sacīt, ka lielāka cilvēktiesība organizācija iesaistīšanās var palielināt mūsu rīcībā sošās iespējas, lai gūtu panākumus ceļā uz tiem pāreiz pasākumiem, kas ir steidzami vajadzīgi, nodrošināt to, ka um, uh, progress tiek panāks starptautiskā līmenī. Negaidīsim, um, lai be, uh, notiktu kustība virzienā uz to, par ko mēs esam vienojušies, bet sāksim rīkoties tagad, lai panāktu to, par ko dalībvalsts ir vienojušās. Cilvēku tiesību struktūras un organizācijas var palīdzēt mums. Uh, sasniegt tos eh, mērķus un cīnīties par tiem priekšlikumiem, kas ir būtiski, kā arī eh, ļoti bieži mēs eh, noraidām nelielu mērogu pasākumus, kas kavētu eh, sasniegt mērķus, un ļoti bieži tiek noraidīti arī plaša mēroga pasākumi. Mums vajadzētu eh, izprast, kā mēs varam mazināt plaisu starp eh, mazamēroga pasākumiem un lielām pārmaiņām, un pa šo ceļu mums būtu jāiet. Paldies, Dešūtas kungs, par ļoti labo un kaislīgo uzrunu. Tas man atgādināja, ka drīz mums būs eh, šis te uh, Eiropas cilvēktiesību ietvars, un mums vajadzētu visus šodienas uh, eh, atzinums nosūtīt uh, e, baronesē Aštonē, jo tie nodrošinās tādu plašu politikas sasaistību, cilvēktiesības ar tiesniecību, ar vīdi un tā tālāk. Uh, un mums eh, būs arī Eiropas cilvēktiesību pārstāvis, eh, kuram eh, būs jāapzinās, ka viņa mandāts būs ļoti plašs, ne tikai klasiskās cilvēktiesības, bet arī ekonomiskās sociālās uh, tiesības. Tagad vārds Stokievičs kundzei, kas ir Friends of the Earth Europe direktore. Paldies, priekšsēdētājs kundz, paldies par ielūgumu. Mums ir liels gods, ka varam uh, uzstāties šajā uzklausīšanā. Vispirms varbūt par Friends of the Earth International. Tā ir uh, lielākā pasaules vides uh, organizācija. Mums ir grupa 74 valstīs, 76 nacionālās organizācijas un apmēram 5000 vietējās grupas. Mēs strādājam arī Eiropā. Mums ir Eiropas birojs eh, un arī 30 eh, grupu tīkls Eiropā. Tātad ne tikai Eiropas Savienībā, bet eh, Eiropā plašākā izpratnē. Mēs vidi ilgspējīgas attīstības kontekstā skatām, tātad skatoties ne tikai uz vīdas apstākļiem, bet arī uz citiem diviem pilāriem, proti sociālo un ekonomisko pilāru. Un mūsu misija Uh, ir plašāka. Ne tikai par vīdes jautājumiem mēs skatāmies. Mūsu misijas daļa ir nodrošināt vīdes un sociālo taisnīgumu, kas tika minēta arī iepriekšējā prezentācijā, un arī cilvēku cieņa un cilvēktiesību ievērošana ir mūsu darba mērķis. Mēs uh, strādājam pie šiem jautājumiem. Tātad mēs neesam uh, cilvēktiesību organizācija per se, Mums ir zināma uh, pieredze strādājot pie cilvēku tiesību jautājumiem, bet skaidrs ir tas, ka katru reizi strādājot pie vidas jautājumiem, un jo īpaši, ja mēs sākam iedziļināties tādos strīdīgākos jautājumos, tad mēs vienmēr mēs saskaramies ar cilvēktiesību pārkāpumiem, un agrāk vai vēlāk ir jāatzīst, uh, ka bez šo problēmu atrašanāšanas uh, problēmas nevarēs atrisināt. Par cilvēktiesībām un klimatu pārmaiņām gribētu citēt Stokholmas deklarāciju, kas runā par vidas un cilvēktiesību uh, saikni. Cilvēkam ir tiesības uz brīvību, ties, taisnīgumu un adekvātām dzīves apstākļiem. Un uh, viņam ir atbildība aizsargāt vidi nākamajām paaudzēm. Es domāju, ka daudz kas no tā jau tika minēts, īpaši Olivers Šūte to minēja, bet saiknes starp vīdes tiesībām un cilvēku tiesībām un arī starp eh, klimata pārmaiņām un cilvēktiesībām ir ļoti skaidra šī saikne, un to var arī balstīt uz šo deklarāciju klimata pārmaiņām ir tieša un netiek, netieši ietekme uz cilvēktiesībām. Olefers minēja tiesības uz dzīvību, uz ūdeni, uz pārtiku un visas šīs tiesības eh, klimata pārmaiņu eh, pātrināšanās patiesībā apdraud. Uh, un mēs redzam, ka klimata pārmaiņas eh, apdraud visā pasaulē cilvēktiesības, eh, bet arī tie, kas ir visneaizsardātākie, ir visaugstākā riska grupa. Varam atrast eh, šos apdraudējumus arī Eiropā. Varētu pat teikt, ka klimata pārmaiņas apdraud arī cilvēktiesības Eiropā ir dažādi ekstrēmi laika apstākļi, uh, izsīkst pamatresursi, un tas eh, vismagāk skar visneaizsargātākās sabiedrības daļas. Mēs eh, publicējām eh, dokumentu, kas būs pieejams tīmekļa vietnē, kur mēs uzklausījām kopienas, kuras skar klimata pārmaiņas, ir virkni konkrētu piemēru, piemēram, Austrālijā, Brazīlijā, Hondurasā, Malaizijā, Āfrikas valstīs, un arī pat apvienotajā karalistē, kuri šie piemēri parāda, kā klimata pārmaiņām ir tieša ietekme uh, uz cilvēkiem, piemēram, ekstrēmu laika apstākļi vai arī, piemēram, resursos notiek būtisks izmaiņas. Tas ietekmē cilvēkus un dažādas kopienas. Un, uh, kā šīs kopienas cieš un uh, viņus neviens neuzklausa, ne sarunās, kas notiek startautiskā līmenī, ne arī nacionālā līmenī, viņus neviens neuzklausa, tātad viņu nacionālā valdība. Vēl viena mm, lieta, ko mēs pētām, ir ietekme uz uh, kopienām, kas dzīvo netālu no fosilo kurināmo iegūs vietām, piemēram, Nigērijā, kur tiek iegūta uh, gāze. Un uh, tas ir būtiski ietekmējis arī klimata pārmaiņas, jo tur ir milzīgs apjoms siltumnīca efekta gāzu emisiju, un tas ietekmē arī cilvēkus, kas uh, dzīvo Nigēras deltas tuvumā. Būtu ļoti interesanti redzēt, kā Eiropas Savienība uz to reaģē, uh, Un vai ir kāda īpaša vērtība šīm, kaut kāda īpaša vērtība tiek pievērsta šīm siltumnīca efektu gāzēm, kas uh, izdalās tieši iegūstot uh, fosilos kurināmos, un vai tas tiek izvērtēts? par eh, sociāliem ieguviem, un šeit gribētu pieminēt eh, degvielas nabadzību. Tā ir eh, lieta, ko atzīstam arī arvien vairāk Eiropā un tāpēc, ka nav pietiekams politikas, arī rāda kaitējumu. Tik sagatavots ziņojums mūsu apvienotās karalistas grupai, tur parāda, ka vairāk kā 5,5 miljonu uh, mājasēmniecību eh, dzīvo situācijā, eh, kad eh, viņi nevar atļauties kurināt savas mājas atbilstoši pietiek, pienācīgiem standartiem. Tātad mums ir jāizvērtē šī situācija. Ir arī ļoti cieša negatīva saikne starp to, ka uh, cilvēkiem rodas sirdslimības un uh, piemēram, astma, bronhīts tā, un citas plaušu slimības tieši tāpēc, ka nevar apkurināt pietiekam mājokļus. Un tās ir lietas, kas var negatīvi ietekmēt arī cilvēkus Eiropā. Mēs redzam šos efektus jau tagad. Cilvēktiesību pienākumi uh, ir juridiski saistoši pienākumi, un tos visi atzīst, un te tiek runāts par individu tiesībām un arī kopējām kolektīvajām tiesībām. Un šeit uh, valstīm ir, um, zinām, atbildība pieņemot politikas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un tās apturētu tiek atzīts, ka ir jābūt starptautiskai sadarbībai un klimata sarunu uh, rezultātiem ir jāņem vērā cilvēktiesību saistības un pienākumi. Tā pašā laikā gribu piekrist Oliveram Dašūtem, ka mēs nedrīkstam gaidīt starptautisko sarunu rezultātus. Ļoti daudz jau var darīt uh, tagadējo cilvēktiesību uh, um, noteikumu ietvaros. Friends of the Earth arī aicina īstenot klimata taisnīgumu. Tas nozīmē, ka nabadzīgākās sabiedrības daļas, kas vismazāk ir atbildīgas par klimatu pārmaiņām, bieži vien visvairāk no tām cieš. Un mm, šeit mums jārunā arī par attīstīto valstu pārmērīgo patēriņu, kas notiek uz nabadzīgāko valstu rēķina. Uh, piemērs Peru, kam ir uh, eh, 4% ieguldījums CO2 emisijās. Uh, tā ir valsts, kura ir pirmajā desmitniekā no tām valstīm, kuras ietekmēs klimata pārmaiņas. Un tas ietekmēs arī viņu spēju ražot enerģiju, uh, kas lielā mērā ir uz ūdeni balstīta, un tā kā šī ūdens resursa samazināsies, tas tiks uh, ietekmēts, un līdz ar to arī pārtuksnešošanās ir uh, risks un uh, augšņu pārsālīšanās. Tātad visa šī efektu virkne ir gaidām pero, kamēr šī valsts nemaz tik daudz nav vainīga pie klimata pārmaiņām. Tātad klimata taisnīgums nozīmē, ka tām valstīm, kas ir vainīgas pie klimata pārmaiņām, būtu jābūt arī tām, kas dod vislielāko ieguldījumu klimata pārmaiņu uh, mazināšanā, un tās ir lielās industrializētās valsts, kurām ir jāsamazina sava, savas uh, siltumnefekta efekta gāzes, ir uh, jāsamazina vismaz par 40% emisijas līdz 2020. Uh, gadam, un tā saka zinātnieki, ka tas ir tas nepieciešamais elements, kas mums uh, ļaus virzīties uz priekšu. Konkrēti īpašā uh, posteņa izveide ir ļoti būtiska. Ir jābūt klimata pārmaiņu likumdošanai, kas uh, sasaista vidas jautājums ar cilvēktiesībām. Tur ir vajadzīgs īpašs mandāts un īpaša kapacitāte šos jautājumus risinot. Eiropas valstīm ir uh, jāicina uh, neatkarīgais eksperts, uh, lai tiktu iesaistīti uh, skartie pilsoņi. Tātad ir jāglobalizē Orhūsas konvencija un tas, kas tika sasniegts Rio. Tātad uh, tiesības uz uh, tīru vidi un uh, Eh, šeit ir jānodrošina, ka cilvēku tiesību dimensija klimata pārmaiņās tiek ievērot. Eiropas valstīm ir jānodrošina arī, lai nacionālā un Eiropas līmenī tiktu izstrādāta mehānismu politikas, kas no paša sākuma jau ņemt vērā cilvēktiesību demokrā, um, dimensiju um, klimata pārmaiņu kontekstā. Es jau drīz noslēgšu savu uzstāšanos. Un tas būtu jādara. Uh, plašā mērogā, un tas jāiesaist arī starptautiskajās sarunās, ir jānodrošina pamatiedzīvotāju tiesības, un es, ja nemaldos, nākamais runātājs par to vairāk runās. Un jānodrošina arī uh, pienācīgi aizsardzīgi tā sauktiem vides bēgļiem, klimata bēgļiem, atvainojos, ir jāatzīst pienākumu pret šiem cilvēkiem. Ir ātri jāievērš Eiropas Savienības strateģiskais ietvars un rīcības plāns. Ja nemaldos, 25. jūnijā tas tika pieņemts, tur bija runa par cilvēktiesību iekļaušanu visās Eiropas Savienības politikās un likumdošanā. Un tas ir vēl viens elements, kas pienācīgi ieviests varētu tiešām uh, mainīt situāciju klimata pārmaiņu un cilvēktiesību jautājumā. Un pēdējā slaidā gribētu jums uh, atstāt vielu pārdomām. Uh, Tas ir Marijas Timons komentārs no Kiribati, kas ir eh, ļoti neliela saliņa klusajā okeānā. Tika pieminēts Maldīvu salas, bet ir daudz, daudz citu vietu, kur cilvēki uzdod sev šo jautājumu, uz kurien tad mums doties. Un tas ir, es domāju, arī mūsu ziņā atbildēt uz šo jautājumu vai arī atrast veidu, kā nodrošināt to, lai cilvēki varētu palikt dzīvot savā valstī, viņiem nekur nebūtu jādodas. Paldies! Благодаря много на госпожа Магда Стокевич за изключително интересната презентация. Lielas paldies, Stokievičas kundze, par jūsu ļoti interesanto prezentāciju, runājot par cilvēktiesību aizsardzību klimata pārmaiņu kontekstā. Jūs runājāt savās prezentācijas beigās arī par kādu vēl svarīgu aspektu, ko apspriedīsim tūlīt, uh, un nākamais runātājs par to runās, proti par klimatu pārmaiņām un uh, to ietekmi uz um, um, pamatiedzīvotājiem. Stīvs Trends ir mūsu um, um, viesi šajā jautājumā. Lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Esiet sveicināti visi. Paldies komiteju par uzaicināšanu. Mēs pilnībā atbalstām un skatām, ka ir aizvien vairāk jāapzinās un jāsaprot klimata pārmaiņu jautājums. Un eh, nepieciešam to skatīt caur cilvēktiecību prizmu. Es eh, pie, pilnībā piekrītu iepriekšējiem runātājiem, kā arī grib citēt eh, Mērijas Robinsona sacīto, ka mēs nedrīkstam izlaist no skatu cilvēktiesību principus eh, starptautisko klimatu pārmaiņu sarunās. Un man ir daži vienkārši ieteikumi, kas mums būtu mm, Eiropas parlamentam komisijai, bet vispirms es gribētu atgādināt šo te kungu sacīto. Es domāju, viņš ļoti eleganti izskaidroja dažas e, prioritārās un izšķirīgās problēmas klimata pārmaiņu sakarā, kas skar visu sabiedrību, neatkarīgi no tā, kur mēs e, e, atrodamies. Tas attiektos ne tikai uz kādiem iez, iezemiešiem vai neaizsargātiem iedzīvotājiem, tas attiektos mums visiem, bet neaizsargātām kopienām un uh, have very severe implications. It will restrict their access to resources. Pamat eh, iedzīvotājiem eh, mums ir jādomā par to, kā mēs visi varam strādāt. Un galvenais ir tas, ka 2010. gadā mēs redzam 38 miljonus klimata bēgļu. Bet šobrīd mums vēl nav definīcijas, par ko mēs būtu vienojušies, lai varētu definēt šo cilvēku grupu, lai varētu definēt viņu tiesības, kas viņi tādi ir. Mēs neizprotam problēmu, kuru mēs skatām, jo līdz kamēr mums šī definīcija nav sagatavota, um, juristi nevar eh, piemērot eh, šeit kādu juridisku struktūru. Un mēs it kā skatāmies uz neaprakstītu papīru, mēs taustāmies tumsā, un šajās diskusijās mūsu komitejā un Eiropas parlamentā ir ārkārtīgi būtiski šos jautājumus skatīt, tas ir solis uz priekšu, un ir nepieciešams plašāks debats par to, ko mēs vēlamies panākt līdz brīdim mēs sasniedzam vienošanos konsensus starp dalību valstīm un starptautiski globālā līmenī par to, ko tad, kas tad šos cilvēkus padara par bēgļiem. Mēs, citādi mēs nevarēsim piemērot nepieciešamos pasākums rīkus un iztenot mūsu kolektīvo gribu, lai palīdzētu viņiem. Un tas būtu mans prioritārais punkts. Es domāju, ik viens šeit ir dzirdējis par klimatu pārmaiņu ietekmi, sapratīs to apjomu. Saying, yes, we... Pat tādu uzņēmumu kā EXO piekrīt. Jā, klimata pārmaiņas notiek. Mēs redzam eh, cilvēces atstātās pēdas uz eh, planētas. Es eh, varbūt nepaspēšu pieminēt visus punktus, ko es biju jau iecerējis, jo kolēģi jau par tiem ir runājuši. Tomēr ir vēl daži punkti, par kuriem es tomēr gribētu runāt attiecībā uz to, ko Eiropas Savienība var darīt E, īsā termiņā. Mums ir apvienoto nāciju īpašais referents, un mēs varētu šo lomu attiecināt uz cilvēktiesībām un klimata pārmaiņām. Es domāju, ka ja Eiropas Savienība atbalsta šādu iniciatīvu, ieceļot īpašo referentu cilvēktiesībās, tad mēs virzīsim debats tālāk par klimatu pārmaiņām un cilvēktiesībām, un mēs virzīsim pamat eh, iedzīvotāju tiesības, eh, jo ļoti bieži jautājumi un atbildes ir acīm redzami, bet ir jāiekļau kādā formālā toks kontekstā ar eh, visiem eh, tiem eh, pienācīgiem atribūtiem, kas varētu būt īpašā referenta rīcībā. Un jūs šīs iniciatīvas Eh, varat eh, iestrādāt ārlietās, varat iekļūt to Eiropas eh, diplomātijā un iznest to uz plašāku skatos un mudināt šāda veida debats, kādām ir jābūt tāpat arī mēs. Runājot par Rio plus 20, kur gala dokuments uh, uzsvēra cilvēktiesību nozīmi, tomēr es domāju, ka ir vēl tik daudz kā darāma, lai. Un ja Euro Eiropas Savienība neuzņemsies vadošo lomu, tad mēs uh, redzēsim ļoti lēnu virzību uz priekšu. Un eh, tāpat arī par šiem jautājumiem ir jāsaka tās, ka Eiropas Savienība ir. Uh, ārkārtīgi svarīga, lai sniedzot humāno palīdzību, startautisko palīdzību, atbalstot cilvēktiesības. Un lai varētu uzlabot dzīves apstākļus pasaulē. Bet jau mēs redzam, ka mūsu īstenotās pieejas attiecībā uz eh, migrantiem ir sarežģītas, grūtas, dārgas un mūsos vieš noguruma un nespēks sajūta. Piemēram, ja mēs eh, lūkosimies, kas notiek. Then you can see what I mean by that statement. Children that are. Kas, eh, kur, kas notiek migrantu nometnēs, pārvietoto personu nometnēs, 20 gadīgi jaunieši, kas ir piedzimuši šajās e, nometnēs. Ja mēs iedo, e, iztēlosimies, kā tas var tur tālāk turpināt situāciju, tad mums ir nopietnāk un pamatīgāk jāskata šie jautājumi. Ko tad mēs varam darīt ar to cilvēktiesībām, kuriem bija jāpamat savas zemes? Es eh, vēlētos atkārtot par klimatu pārmaiņām cilvēktiesību kontekstā. ka ir nepieciešams eh, iestrādāt šos jautājumus visās Eiropas Savienības eh, politikās, lai, ne, lai ja, ir, ja tas jautājums paliek fragmentēts, tad eh, tas netiek pilnībā risināts. Un polici, politikas veidošana šādā veidā nedarbosies. Es domāju, ka ar šīs komitejas pūliņiem, ar uh, E, parlamenta un komitejas pūliņiem jau mēs varam panākt soļus uz priekšu relatīvi īsā termiņā. Mums ir ļoti būtiski strādāt gan nelielā, gan plašā mērogā, un abus šos, ja es tā drīkstu izteikties, polus savienot, un veidot konsekventu politikas veidošanu, kas aizstāvēs dzīvu dzīvību, eh, tiesības uz labklājību eh, tiem, kurus visvairāk ietekmē klimata pārmaiņas. Un to mēs varam panākt tikai tad, eh, ja mēs skatīsim šos jautājumus starp cilvēktiesību prizmu. Paldies! Paldies! Trenta kungs, jūsu aicinājums ir ļoti nozīmīgs mums ir soļi, kas jākoordinē ar eh, plašmērogu iniciatīvām, ar re, e, radikāliem soļiem, strateģiskiem pasākumiem, atbalstot tos, kas ir visneaizsargātākajā situācijā, saskaroties ar klimatu pārmaiņām. Attīstības valstīs iedzīvotāji ir jātiek aizsargātiem no šo procesu ietekmes. Un, dāmas un kungi, mūsu eksperti ir pabeiguši savus ievadvārdus, un es aicinu pāriet pie diskusijas. Tomēr, tā kā kopā ar mums ir Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvis, es gribētu dot vārdu Tubisam Kingam, kurš izklāstīs savu viedokli. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas ārējās darbības dienests atbalsta šīs debatas par tik svarīgu jautājumu kā cilvēktiesību un klimata pārmaiņu saikne. Mēs atbalstām arī šīs ļoti interesantās prezentācijas un šo politikas dokumentu. Eiropas Savienībai jau ir visaptvaroša politika, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Padoma ir atkārtot uzsvērus, cik svarīgi ir integrēt klimata pārmaiņu mērķus visos politikas sektoros. Līdzīgā veidā Eiropas Savienība ir apņēmusies arī cilvēktiesības integrēt visās ES politikās. Jaunais cilvēktiesību ietvars, uz kuriem atsaucās runātāji, uzsver to, ka Eiropas Savienība virzīs eh, cilvēktiesības visās savās ārējās darbības jomās, jo īpaši eh, es integrēs cilvēktiesības virknē jomu, tā skaitā tehnoloģijas, enerģētika un vides politika. Un tomēr, neskatoties uz šīm apņemšanās, iekļaut klimata pārmaiņas un cilvēktiesības visās politikās, jāsaka, ka uh, klimata pārmaiņu un cilvēktiesību uh, saikne tikai tagad tiek sākt pētīta. Kā tika uzsvērts, klimata pārmaiņām iespējams ir milzīgs ietekme uz uh, tādām tiesībām uz dzīvību, uz ūdeni, veselību un pienācīgu mājokli un citām tiesībām. Uh, Uh, klimata pārmaiņas var uh, ietekmēt īpaši neaizsargātas grupas. Šeit ir arī dzimuma dimensija, kas ir jāuzsver ekstrēmākajos gadījumos. Klimata pārmaiņas var pat izraisīt masveidu migrāciju, kas uh, var radīt jautājums par bēgļu konvencijas piemērošanu. ANO jau ir sācies darbs pie šiem jautājumiem. Uh, tika pieņemta rezolūcija, kurā tika teikts, ka klimata pārmaiņas var ietekmēt uh, uh cilvēktiesības, un uh, 2011. gadā tika pieņemta trešā rezolūcija, kur atbalstīja arī visas Eiropas Savienības dalībvalsts. ANO īpašās uh, procedūras un arī uzvēroš, novērošanas uh, institūcijas uh, vēro šo saikni starp klimata pārmaiņām un cilvēktiesībām. tiesībām Eiropas Savienība. Priekšsādātājs eh, saka, ka runātājs pārāk ātri lasa. Eiropas Savienība un darība valstis eh, sadarbosies ar Loksakungu viņa darbā, apkarojot eh, klimata pārmaiņas un aizstāvot cilvēku tiesības. Tās ir divas lielas prioritātes Eiropas Savienībai. Uh, un tiek uh, norādīts, ka ir saiknes starp šīm divām politikām, bet tas nav tik vienkārši. Tur ir rūpīgi jāizpēt šī saikna, un Eiropas Savienība tikai sāk eh, pētīt, kā to vislabāk darīt. Uh, mēs uh, uzskatām, ka šīs debatas dos labu ieguldījumu šajā procesā, un mēs ceram, ka mums būs arī turpmāk veiksmīgs dialogs ar Eiropas parlamentu šajos jautājumos. Paldies! Ich hatte noch mal eine Frage aufgeworfen. Es äh, gribētu uzdot äh, jautājumu varbūt, ka EAD varētu atbildēt, vai jūs esat jau uh, varētu atbildēt, vai mēs varētu um, noteikt um, tikšanās reizi, kad mēs šos jautājumus vēlreiz varētu izdiskutēt horizontālā līmenī. Un mēs arī uh, sirsnīgi sveicam jūs vidas komitejas uh, sēdēs piedalīties uh, līdzīgās diskusijās, jo es domāju, Rio plus 20 un cits parādīja to, ka uh, mums ir plašāk jāsadarbojas un ka arī ārpolitika ES ir cieši saistīta ar vīdas politiku un ir nepieciešama tāda plašāka pieeja, tas nā, uh, un uh, lūdzu. Uh, neuzturiet to kā nepieklājīgi, man būs jāiet tagad uz citu sēdi, bet es domāju, ka šīs sēdi un šīs diskusijas ir sākums, sākums procesam, kur tikko tieši tagad esam aizsākuši. Yes, you have the floor to respond. Jā, jums ir vārds, lai jūs varētu atbildēt. Lūdzu. Jā, protams, mēs pilnībā atbalstām šo te ideju ka ir jāsasaista vidas politika, klimata pārmaiņu politika un cilvēktiesību pārkāpumi, ka tie, šie saiknes ir jāizpēta ciešāk un tur ir nepieciešama horizontāla pieeja, kur jāiesaistās attiecīgajām komisijas daļām, ārējās darbības dienestam un arī uh, dalību valstīm un arī starptautiskiem fórumiem, kas pie šiem jautājumiem strādā. Tas ir pilnīgi skaidrs, jā. Liels paldies! Un Tagad vārds deputātiem no abām komitejām. Šeit ir arī vides sabiedrības veselības un pārtiks nekaitīguma komitejas deputāti. Un tagad vārds ir uh, Zēberkungam no šīs komitejas. Tā, vai ir noganīt? Jā, paldies. Paldies šīs uh, organizā, uh, konferences organizētājiem. Mēs runājam par ļoti nozīmīgiem un eh, centrāliem tematiem, kas skar visu mūsu planētu un vēlos norādīt uz to, ka mēs ES klimata pārmaiņas un klimata pārmaiņu apkarošanu uztveram kā ļoti nopietnu tematu un esam pirmie eh, konkrētas pasākums ievadījuši mūsu 2020. Eh, gada mērķi un klimata konferences to ir pierādījušas, un vienlaikus vēlos atsaukties arī uz vēsturisku atbildību, kāda mums ir. Mēs aizsākām rūpniecisko attīstību un arī uh, fosīlo energoresursu plašu izmantošanu aizsākām. Līdz ar to konstatējam, ka ir arī tāda ļoti plaša vidas efekta pēc šīs izmantošanas radušies. Ar Un aizvien vēl konstatējam, ka liels, um, citās, citas lielās varas um, un citas valsts, kas uh, vēl vairāk šo um, fenomenu veicina, ASV nesam iesaistījuši pilnā apmēram šajā darbā un vajadzētu rīkoties ambiciozāk. Sakarības starp cilvēktiesībām un klimatu pārmaiņām kopumā ir ļoti interesanta un pārāk maz izskatīta. Ja mēs redzam kādas juridiskās iespējas pat laban ir Eiropas līmenī, tad konstatējam, ka šī Eiropas pamatiesību harta ir uh, pieņemta. Tā nav obligāta uh, aptvēruma arī ārējai darbībai kopienā. Līdz ar to varam tikai konstatēt šos cilvēktiesību uh, pārkāpumus uh, klimata pārmaiņu dēļ. Uh, Šeit rodas izaicinājumi un jārod juridisks risinājums, ir nepieciešama arī konkrēti pasākumi. To parāda Eiropas uh, tiesu praksa, it īpaši cilvēktiesību uh, tiesas praksa un dažādie spriedumi un dažādā to ietekme. Tātad, jo konkrētāk ka ir kādas katastrofas ietekme uz atsevišķām personām, jo uh, drīzāk e, cilvēki, kas ir tie, kas ir gatavi atzīt e, kopsakarības. Klimata pārmaiņu jautājumā liels ir mm, juridiskais izaicinājums, jāraugās, kā mēs varam turpināt darbu un kā varam a, e, sasniegt a, uzlabojums. Un kopumā, es domāju, tas izaicinājums, ar kur saskaramies a, mēs kā es, ir tāds, ka mums jāvirzās tālāk mūsu centienos un jāmaina mūsu tehnoloģijas, jāievērš vairāk klimatam draudzīgas tehnoloģijas, jāizno Kyoto uh, protokols, jācenšas uh, dažādas citas konferences veiksmīgi novadīt un nonākt pie saistošiem lēmumiem. Protams, ka ir nepieciešami arī tehnoloģiski līdzekļi apkarot uh, klimata pārmaiņas. Arī ANO ir aicināta ambiciozi rīkoties. Vai uh, radot jaunas uh, ANO institūcijas, proti jaunu uh, referentu vai atbildīgo, vai darbs vilstīsies uz priekšu, nu par to ir jādomā, jājautā, jo dažkārt uh, cita līdzīga uh, organizācija radīts, uh, radītā pieredze um, nosaka to, ka tas uh, nevienmēr ir bijis veiksmīgi, taču nu vienalga tas ir jāakceptē kā iespēja. Un vēl gribu teikt, ka ir jā, ilgtspējīgi jāmēģina citas pasaules valsts pārliecināt par to, ka šeit vēl darbs ir veicams. Un noslēgumā gribu norādīt uz to, ka migrācijas a, fenomens arī saistīts ar klimatu pārņemam un mūsu pašu un interesēs ir tehnoloģiju zināšanas nodot tālāk lai tie cilvēki, kas saskars ar klimatu pārmaiņām dažādos pasaules reģionos, varētu uh, risināt uh, šos jautājumus. Un es domāju, ka būtu nepreiz tikai ar mūsu darbību aprobežot ar migrācijas plūsmu pārvaldīšanu. Es domāju, ka mums jāstiprina mūsu darbs, jo ir ne tikai migrācijas problēmas ar to saistīts, bet arī politiskas problēmas. Ļoti atzinīgi vērtē izteiktās iniciatīvas un ceru, ka darbs uh, virzīsies šādā izpratnē arī tālāk. Paldies! Благодаря на господин Сибир. Ще помоля останалите колеги, които ще... Paldies Zēberkungam un gribētu lūgt turpmākajiem runātājiem izteikties īsāk, jo tik daudz laika nemaz mums vairs nav atlicis. Tagad gribētu dot vārdu pārējiem uh, deputātiem arī Satu Hasī no NV komitejas. Read... Paldies, priekšsēdētāji. Šonedēļ eh, Britu žurnālā New Scientist es eh, lasīju, ka mm, situācija ir vēl sliktāk nekā zinātnieki paredz un ekstremālāk. Un eh, tas apliecina to, cik situācija ir patiesi nopietna. Es domāju, ka visās politikās ir jāapzinās um, klimata jautājumi un cilvēku tiesību jautājumi un ārpolitikas jautājumi. Tie ir jāveido ņemot vērā klimata problēmas. Bet uh, klausoties šajā diskusijā par um, grūtībām, lai aktualizētu starptautiskos nu, līgumus tādā veidā, lai hm, iekļautu to, kā jau tagad pastāv klimata bēgļi, un tādu būs vēl vairāk. Man šķiet, ka visas politikas uh, E, attiecībā uz klimatu pārmaiņu mazināšanu ir bijušas pārāk lēnas, un arī zinātnieki vēl nav tikuši pietiekami uzklausīti un nav pietiekams apziņas par klimatu pārmaiņām. Viens no būtiskiem jautājumiem ir, kā mēs varam likt izprast to, ka ja mēs nevēlamies e, tās pārmaiņas, izmaiņas, eh, kas varētu mazināt klimata ietekmi, tad radīsies aizvien vairāk klimata bēgļu. Manuprāt, ir ļoti, ļoti žēl, ka vēl līdz šim nav panākts tas, ka klimata bēgļu status ir padarīts par oficiālu. Es neesmu eksperts starptautiskajās tiesībās, bet bet e, gribu jautāt, ko Eiropas Savienība var darīt vienpusīgi. Ja ir pārāk lēni atzīst šo problēmu apvienoto nāciju līmenī, tad ko mēs varētu darīt e, ar Eiropas Savienības lēmumiem? Un šī iniciatīva tad arī mums būtu jāapskata. Un pēdējais punkts no manas puses ir ļoti būtiski skatīt to, ka cilvēku eh, klimata pārmaiņas var izraisīt eh, cilvēktiesību problēmas, kā jau to pieminēja Šuterkungs. Uh, Uh, attiecībā uz pamatiedzīvotāju izspiešanu no viņu apgabaliem. Pat arī runājot par mežu izciršanu, arī tas izspiež pamatiedzīvotājus, kas apdzīvo tro, tropu mežu rajonus no viņu tradicionāli uh, apdzīvotajām zonām. Bet, ja politikas ir iecerētas tādā veidā, lai aizsargātu mežus un bioloģisko daudzveidību, tad tomēr mums ir vairāk jādomā pār šiem jautājumiem. Un um, mēs, kuri strādājam pie šīm uh, klimata pārmaiņu mazināšanas politikām, mums ir jāapzinās tas, ka arī mazi, klimata pārmaiņu mazināšanā jāņem vērā cilvēktiesību jautājumi. Paldies, uh, paldies, Kasīkundze. Un uh, paldies par interesantajiem argumentiem un Tagad došu vārdu Kīlai Nilsenai. Paldies! Esmu ļoti iepriecināta, ka ir sadarbības starp uh, abām komitejām un gribu atgriezties pie diviem punktiem, par kas tika pieminēta un kas man ļoti interesē. Pamatiedzīvotāja jautājums pēc 15 dienām. Uh, tikos ar uh, Franču Gvijānas uh, uh, apmeklētājiem, un viņu uh, vidū bija pāris pamatiedzīvotāji, un tika runāts par pamatiedzīvotāju interesēm, un uh, mūsu uzmanību vērsa um, uz uh, Amerikas indiāņu interesēm un biodaudzveidību ES. Un uh, šis jautājums uh, un tik saistīts ar uh, jautājumu. Uh, par to, kā dzīvesudraps ir izmantots un um, in, saindē ūdeni un um, uh, gan cilvēks saslimst, uh, bez tam arī uh, pašnāvību līmenis jauniešu vidū ir ārkārtīgi augsts Amerikas indiāņu kopienā. Tā ir uh, traģiska uh, problēma. Es negribu padziļināt skatīt šo jautājumu, bet es domāju, ka uh, ES mums jāapzinās tas un jāzina, kā cilvēku darbība ietekmē pamatiedzīvotāju dzīvi. Un es, piemēram, domāju par Gvijānu un urbumu veikšanu, lai meklētu naftu. Uh, Tie ir viena no dziļākajiem urbaniem, vispār tie tehnoloģiski izaicinājumi, un bez tam ir daudz pamatiedzīvojumu, kas dzīvo no uh, zivsaimniecības ienākumiem, un arī mandrovu uh, augu lielākās plantācijas ir tieši šajos reģionos. Uh, Mm, bez tam um, šīs iedzīvotāja grupas uh, klimata pārmaiņas visvairāk skaņ, skar un uh, viņi ir arī visvairāk ietekmēti. Mēs runājam par um, maziem lauksaimniekiem un citiem. Bet es domāju, ka visvairāk ietekmēta iedzīvotāja grupa tās ir sievietes un uh, ir uh, pētījumi veikti, ka tie, kas ir vismazāk atbildīgi par klimata pārmaiņām, tās ir sievietes un viss. Uh, uh smagāk skartie pirmie upuri tās arī ir sievietes. Aprīlī pagājušajās plenārsēdēs tika pieņemts ziņojums. Tie, kas nezin šo ziņojumu, aicina to izskatīt. Sievietes un klimata pārmaiņas. Jūs runājāt par Mariju Rubensoni, kas ir viena no tām sievietēm, kas lielās starptautiskās konferencēs ir runājusi par šiem jautājumiem sievietes un klimata pārmaiņas. Raugoties uz, piemēram, grūtībām piekļuvēju dzeramajam ūdenim Sahels reģionos. Tās ir meitenes, kas meklē, kas iet pēc ūdens, un tās aizvien tālāk ir spiestas iet jau kilometriem un kilometriem. Viņas nevar doties uz skolu, un līdz ar to klimata pārmaiņas tieši izmaina, piemēram, izglītības mm, sfēru, un tādēļ es domāju, ka ir. Uh, jāatsaucās uz to, e ADD pārstāvs par to arī runāja. Man liekas, tas ir ļoti nozīmīgi. Cilvēktiesības, protams, ka tas ir jāturpina, bet arī sieviešu tiesības ir nozīmīgas. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka pirmie upuri ir sievietes, un bez tam sievietes ir arī risinājumi piemērs, ir vairāk piemēri, kas parāda, ka tajos reģionos, kur skar dabas katastrofas vai uh, Klimata pārmaiņas tās ir sieviešu asociācijas, kas ir uh, radušas uh, tādas ilgspējīgas, pastāvīgas risinājumus. Sievietes uh, var dot savu ieguldījumu šai darbā un vēl uh, atgādināšu Vangarima tai uh, lielo ieguldījumu, kas uh, nesen mūs atstāja. Paldies Nilsēnas kundzei! Ja neviens cits vairs nevēlas uzstāties, jā, tomēr Lambērs kundze, lūdzu. Thank you, my name's Jean Lambert, I'm not a member of either. Esmu Jean Lamberta, esmu eh, delegācijas Dienvidāzija vadītājs, neesmu šo delegā, eh, šo komiteju locekle, bet vairākas valsts tika nosauktas, tā skaitā Maldivas, Maldivas, kur ir tāpat kā Kiribati un citās vietās, kur visa valsts vēlas pārcelties. Šeit nav runa par eh, individuālām cilvēktiesībām, bet eh, par tiesībām kā nācijas tiesībām, un tas varētu būt interesants jautājums šajās debatēs, un tas arī attiecas uz Nepālu, Himalai reģionu un Bangladešu. Un tāpat arī gribētu uzdot jautājumu par pārvaldību un labu pārvaldību. Bija atsauc uz Nigēriju. Nigērija ir ļoti bagāta valsts ar ļoti nabadzīgiem iedzīvotājiem, it īpaši deltas eh, reģionos ir pakļauts korupcijai, un tā ir daļa no problēmas, jo Nigērijas valdība nespēja atrisināt šo savu iekšējo problēmu, ko vēl vairāk pasliktina uzņēmumi. Tātad šeit ir ļoti sarežģīta situācija, un, kur nozīmīgi ir pārvaldības jautājumi. Un Bangladeša. Eh, gadījumā. Tā ir valsts ar ļoti lielu iedzīvotāju skaitu. E, Zeme tiek zaudēta plūdu apārsāļošanās rezultātā, tāpat arī resursu eksploatācija no militāristu puses, Čigan e, apgabalos, kur šie cilvēki tiek klasificēti kā vairs nepamatiedzīvotāji. Un tāpat ir arī pārobežu iedzīvotāju grupas, kas no Birmas, kas e, tiek diskriminēti savā valstī un padzīti kuri arī uz Čirigongas apgabaliem pārceļas kā mēs varam šo problēmu atrisināt, jo es nedomāju, ka uz jebkuru no jautājumiem ir viennozīmīga atbilde. Un šeit jautājumi bieži vien ir pārvaldība, kā mēs varam izmantot esošos rīkus, lai mēģinātu atrisināt šos ārkārtīgi sarežģītos jautājumus. Es gribētu dzirdēt kādu panelista atbildi uz šiem jautājumiem, jo Daži no šiem jautājumiem ir vides, citi klimata jautājumi, vai šeit ir, ir kāda atšķirība. Ļoti daudzi uh, lieto šos vārdus savstarpēji apmainām. Migrācija un bēgļi arī bieži vien ir savstarpēji apmainām, un neviens nerunā par iekšējo pārveidošanu. Paldies, Lambert kundze! Jā. Ja citi runātāji nav pietiekušies, tad es došu vārdu atbildēm uz jautājumiem. Tokievičs kundze. Paldies ļoti īsi. Par Nigēriju runājot, es piekrītu, ka korupcijas jautājums ir būtisks un Eh, man atbildi ir, ka, lai dejotu tango, ir vajadzīgi divi, un tur eh, darbojas Eiropas uzņēmumi. Mēs ekstensīvi strādājam pie eh, cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem, un ir jauna likumdošana no iekšējā tirgus ģenerāla direkcijas, un būtu Eh, par ziņošanu par korupciju, un būtu ļoti nozīmīgi, ja obligāti ziņošana būtu daļa no eh, likumdošanas, un tas tiešām varētu eh, palīdzētu panākt pārmaiņas. Tas varētu būt nepilnīgs risinājums, bet tomēr palīdzētu kaut ko izdarīt. Trenta kungs ļoti īsi. Jautājums par sievietēm. Es piekrītu, bet es gribētu sacīt um, sievietes un bērni. Uh, tās vienmēr ir sievietes un vienmēr bērni, kas tiek ietekmēti pirmkārt par pārvaldību. Jā, es piekrītu, ka laba pārvaldība ir eh, pamatfaktors. Un eh, tas ir jāskata visos mūsu apsvērumos. Par iekšēji pārvietotām personām, klimatbēgļiem Mans galvenais punkts ir tāds, mums nav definīcijas, kas ir pieņemama. Mums ir jāmeklē nevis viszemākais, nevis vismazākais, e, bet vislielākais kopsaucējs, lai mēs varētu atrast e, adekvātu atbildu šo jautājumu. Okay, thank you very much. Paldies. Yeah. Okay, very briefly and... Ļoti īsi, kor. Uh, Peut-être une précision sur euh, le travail que doit... Jā, par uh, darbu kādu es varētu veikt migrācijas un klimata pārmaiņu jomā. Tātad jāizmanto tie, ies, tie instrumenti, kādi ir, proti atbalsta maksājumi un aktivizēt iespējamo palīdzību tiem, kas pārvietojušies arī ārpusē es un ir arī starptautiski ir tādi instrumenti, piemēram, Āfrikā ir reģionālie pārvietotie. Un cilvēki nav tāda ekvivalenta Eiropā, un Eiropa varētu pārdomāt, kā rīkoties šādā situācijā, un arī uh, Mm, dažas valsts jau ir atbalstījuši Nansens principus, proti radīt ietvars klimata pārmaiņu pārvietotiem. Paldies! Euh, Paldies! Līdz ar to tas noslēdz mūsu uh, diskusiju pirmo daļu šodien. Un pat labam tagad turpināsim diskusijas par ļoti nozīmīgu. Uh, jautājumu, proti izaicinājumi vides uh, tiesību aizstāvjiem. Tie ir ļoti uh, nozīmīgi viedokļa apmaiņa par vidas jomas cilvēktiesību aizstāvjiem, sociālajie kultūras ekonomiskie aspekti un ļoti bieži tie nesaskan ar uh, pamatpozīciju un opozīciju. Opozīcijā nostājas daudz valdības, kas neatļauj šo tiesību brīvu pielietošanu. Un šie cilvēktiesību aizstāvi saskars ar neizpratni, izsekošanu, neizpratni par to darbu nozīmīgumu, ko viņi veic, un tādēļ viņi ir jāatbalsta un sabiedrībai vajadzētu viņus atbalstīt, un tas ir ļoti nozīmīgi, lai uh, būtu veiksmīga darbība. Kā jūs zinat, Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju, kas ir domāta vidas jums cilvēktiesību aizstāvjiem. Tas bija 2010. gadā. Un tā ir arī parlamenta nostāja atbalstot gan politiku, gan arī izsakot aicinājumu attiecībā uz ES politikām, lai atbalstītu ar dažādiem projektiem, lielākiem, mazākiem līdzekļiem šo jomu. Un tādēļ es gribētu sākt šo diskusiju un dot vārdu mūsu līdz priekšsēdētājam Garbaņienam Gargandī kungam, komisijas vicepriekšsēdētājam. Proti vi, uh, eh, NV komitejas vicepriekšsēdētājiem. Lūdzu jums vārds. Well, thank you very much. Liels paldies. Paldies par jūsu ievadvārdiem, priekšsēdētāja kungs. Es izteikšos ļoti īsi, jo mums ir ielūgti eksperti, kurus vēlamies uzklausīt. Gan arī katru dienu avīzēs varam lasīt, ka cilvēki cīnās par savām tiesībām vai par citu tiesībām uz tīru vidi, un ka šīs tiesības ir apdraudētas, un, uh, un cilvēki pat uh, vissmagākajos gadījumos tiek nogalināti par šo cīņu, un uh, ceļas mūsu resursu cenām, un redzam, ka līdz ar to pieaug spriedze un arī spiediens. Un, diemžēl, jāsaskars ar to, ka šīs problēmas tikai pieaug. Tāpēc es jūtos eh, tāds kā izredzētais, ka varu uh, vadīt daļu šīs sēdes kā līdzpriekšsēdētājs un tiešām ar nepacietību gaidu uh, mūsu divu ekspertu runātāju un vispirms gribētu dot vārdu Uh, Martai Softbija no Friends of the Earth Europe. Viņa sniegs mums prezentāciju. Muchas gracias, eh, ante todo por... Paldies ar uzaicinājumu piedalīties šajā paneļa diskusijā, un manā kolēģa Magda ir direktora ķēra Eiropā, un esmu eh, koordinatori grupā vidas aizsardzības eh, grupā Amigos de la Tierra. Un iesākumā gribētu pateikties Eiropas cilvēktiesību demokrātijas instrumentam un komisijai par atbaldu, atbalstu mums, Amigos de la Tierra, un mēs esam 76 autonomu grupu asociācija, kas strādā 70, 74 valstīs, kurā ar aptuveni 5000 vietējo grupu katrā kontinentā. Un Eiropas um, komisijas atbalsts ārkārtīgi būtisks mums ir, jo mēs tādā veidā varam stiprināt Eh, kapacitātes cilvēku eh, tiesību aizsardzībai eh, un stiprināt vides aizstāvju tiesības mūsu organizācijās, piesaistītajās organizācijās un organizācijās, ar kurām mēs sadarbojamies. Ņemot vērā mūsu darba kontekstu, vidas aizstāvu kontekstu, tas ir eh, riska pilns, un tas ir dokumentēts un, un ziņots, eh, pie tā ir strādājusi Margareta Sekaja, īpašā eh, ziņotāja par cilvēktiesību aizstāvi situāciju savā 2011. gada eh, decembra ziņojumā. Saskaņa referenti. Vides aizstāvi tiesību pārkāpumi ir rezultāts eh, dažādām eh, nozerēm, kas ir saistītas ar kalnrūpniecību, ar celtniecību, attīstību, hidroelektrostācijām, cementrūpnīcām, gāzes vadiem, E, viesnīcu kompleksiem, kalnrūpniecību, kodolu uh, spēkstacijām, naftas iegūs struktūrām. Un referenti norāda, ka dabas un vidas aizstāvi šajos jautājumos ļoti bieži ir pakļauti gan attiecībā uz to fizisko neaizskaramību, tie kļūst par upuriem vardarbībai, kā arī policijas eh, vardarbības upuriem. Un šo tendenci arī pārbaudīja Global eh, Witness, kas ir publicēts 19. jūnijā, kuram eh, tiek ziņots par cilvēktiesību vai vides aizstāvju nogalināšanas gadījumiem ir ļoti grūti gūt precīzu informāciju par to, kādā situācijā ar kādu saskarās vides aizstāvi pirmkārt, tāpēc, ka daudzās valstīs trūkst eh, sistematizētas informācijas par šo tēmu. Tāpat arī nav starptautiskas uzraudzības kas būtu specifiski šajā jomā. Un bez tam arī paši vīdes aizstāvji, baidoties no represijām, neīsteno nosodīšanas darbības. Un e, pirmais paraugs, ko mēs varam identificēt, ir maza redzamība un nesodāmība E, kas tai sako? Protams, situācija e, e, tomēr sāka mainīties un it īpaši Latīņamerikā un Āzijā kapacitātes pieaug. Piemēram, Amigos de la Tierra gadījumā, tad, kad mēs sākām strādāt pie šī projekta pirms astoņiem mēnešiem, mēs Eh, varējām reaģēt eh, uz 16 grupu aicinājumu visos kontinentos - Indonēzijā, Filipīnās, Jaungvinējā, um, Ugandā, Mozambikā, Brazīlijā, Hondurasā un Pērū. Visos gadījumos Eh, tika skatīt vardarbības gadījumi pret vides aizstāvjiem. Tāpat eh, paraugs, kas tiek novērots eh, valstīs ar maz lielāku, institu, ar mazāku institucionālo struktūru, ir bijuši var, patvarīgas aizturēšanas da, gadījumi, vajāšanas gadījumi pat slepkavības gan Hondurasā, Kolumbijā, Peru saistībā ar e, protestiem pret e, atsevišķiem projektiem, kad tika pasaulē atzīts, e, pasaulē aiztī, atzīts vidas aizstāvs. Vēl viens uh, Eh, paraugs vai modelis situācijām ir tas, ka ies, Šeit eh, vienmēr ir iesaistīti mm, uzņēmumi eh, privātajā sektora, gan nacionāli, gan transnacionāli, kas konkurē, lai iegūtu pieju dabas resursiem, ko tradicionāli pārvalda vai nu mm, pamatiedzīvotāji vai lauku kopienas. To mēs saucam par zemes piesavināšanās fenomenu, lai varētu atvieglot dažādus kalnrūpniecības iekārtu eh, vai tādu, kā tas notiek Indonēzijā, Malāzijā, ar eļas palmām, soju Latīņamerikā vai eļas citiem uh, kultūrām su, uh, Dienvidāfrikā, Mozambikā, vai arī tie mehānismi, uh, tīklojumi, kas tiek piedāvāti vides aizsardzības um, vidas aizsardzībai, taču tie neņem vērā vietējo un pamatiedzīvotāju tiesības un nevar būt nekāds risinājums. Šo nozaru iekļūšana pamatiedzīvotāju un lauksaimnieku teritorijās notiek ar dažādu instrumentu palīdzību, kas uh, Eh, dod pieju tiešām ārvalstu investīcijām, kā piemēram asociācijas nolīgumi vai brīvās tirzniecības līgumi. Šajos instrumentos pastāv ļoti liela asimetrija starp aizsardzības mehānismiem eh, investīcijām, kas ir ļoti labi eh, at investīcijām, kā piemēram ciādi, un neattīstītie mehānismi cilvēktiesību aizsardzībai attiecīgajās kopienās un cilvēku un vidas aizstāvjiem. Piemēram, dialogos un ceļu kārtē, par ko tikko tika ziņot saistībā ar nolīgumiem ar Kolumbiju. E, šie instrumenti ir e, ļoti vāji, pat kaitīgi, tie nav saistoši, un arī šeit nav norādīta uzņēmumu juridiskā atbildība. Tendences, par kurām mēs e, ziņojām, padziļinās. Nestabilitāte finanšu tirgos pēdējā desmitgadu laikā ir panākusi to, ka investīcijas e, tādās jomās kā kalnrūpniecība, lauksaimniecība ir agresīvi un e, ģeometriskā progresijā pieaugušas pēdējā laikā. Šīs nozars ir dzinējs spēks zemes piesavināšanos gadījumos, un tās ir galvenokārt atbildīgi algas par piespiedu pārvietošanos un kompensāciju trūkumu vietējiem iedzīvotājiem par nodarītiem zaudējumiem, kā arī norad, eh, neatgriezenisku zaudējumu ekosistēmām, eh, piesārņo un eh, izsmeļ ūdens resursus un vietējiem iedzīvotājiem nesniedz nekādas darbiespējas, vai arī tās to sniedz necilvēcīgos apstākļos. Uzņēmuma stratēģijā mēs eh, novērojam sapludšanu ar valsts eliti, gan lai manipulētu ar informāciju eh, plašsaziņas līdzekļos, lai padarītu eh, neredzamus pārkāpumus vides aizstāvjiem. Tas palīdz veicināt nesodāmības kultūru, kur veidojas atkārtots juridisku mehānismu izmantošana, lai, lai kriminalizētu šos aizstāvjus ar nepatiesām uh, apsūdzībām, ar dif apmelošanu, izplatot baumas, piemēram, Ugan, kā arī visas struktūras, kas ir paredzētas, lai stāvētu privātās investīcijas. Tādi gadījumi ir Ugandā, Filipīnās, Savienotā valstu karbāzēs Latīņa Amerikā. Tāpat arī valsts apvērsumi, kas ir ietekmējuši e, lauku iedzīvotājus un vietu pamatiedzīvotājus, kā tas ir Honduras un Paragvajas gadījumā. Vēl viena tendence, kas Eh, vieš mūsos bažas ir pret terorisma eh, likumu eh, piemērošanu, lai ierobežotu protestēšanas un sociālās kustības iespējas. Saskaņā ar Human Rights Watch ziņojumu 29. jūnijā vairāk nekā 140 valdības ir apstiprinājušas pret terorisma likumdošanu kopš 11. septembra. Un gribētu pievienot vēl vienu detaļu, kas ir bezdarbība no valdība puses, lai veiktu pasākumus, lai stāvētu iedzīvotājus pret klimatu pārmaiņām, piemēram, pret eh, plūdiem. Tā ir vēl viena forma, kā atbrīvot teritorijas un uh, atbalstīt zemes piesavināšanās iespējas. Tā tas notika Salvadorā, piemēram, kur eh, eh, bezda, valsts, valdības bezdarbība bija viena no formām, kā atbrīvot e, potenciālas lauksaimniecības teritorijas. Mūsu federācija un grupas, kas ietilpst, esam pacifistu grupas, un tāpēc, lai veicinātu pilsoņu mobilizēšanos, lai pieprasītu taisnīgumu vides apkārtējā vidē, mūsu strat Stratēģija nekādā veidā neaicina ne uz kādu veidu vārdarbību. Mēs piedāvājam risinājumus, kas ir balstīti uz ekonomisko taisnīgumu un um, pārtikas suverenitāti. Tomēr mēs esam trauksmes stāvoklī, tāpēc, ka alternatīvu un risinājumu piedāvāšana un veicināšana Eh, resursu pārvaldībā. Eh, var ietekmēt izteiksmes brīvību. Esam satraukušies, tāpēc, ka mēs redzam, ka mm, pārtēriņu un pārprodukcijas tendences, kā veid dabas resursiem un saskaroties ar institucionālo vājumu e, pret uzņēmumu e, nesodāmību atbilst šim neoliberālajam ekonomikas modelim. Un šī e, tā, tāpat arī rada konfliktējošo parādību, kā, tādu kā zemes piesavināšanās kas izraisa piespiedu pārvietošanās, eh, vēl lielāku slīkšanu nabadzībā eh, pamatiedzīvotājiem, laukiedzīvotājiem un grauj planētas eh, ekosistēmu. Un mēs visi zinām, ka šis modelis nav dzīvot spējīgs ne tikai savas iekšējās loģikas dēļ, E, kas neņem vērā nekādas citas e, vides un cilvēcīgās problēmas, bet ir balstīts uz e, planētas noplicināšanu un cilvēktiesību pārkāpumiem planētas mērogā. Paldies! Liels paldies, Copīka kundze! Es jums devu nedaudz vairāk laika nekā paredzēts mūsu laika grafikā, bet kā jau Raimundo kungs, tātad tā kā Raimundo kungs nevarēja ierasties Briselē, jo viņam bija problēmas ASV ar vīzu, tad mums bija nedaudz vairāk laika. Nākamais runātājs, un es ceru, ka viņš ir klāt, jā, tas ir Patris Lenormāli no Eiropas komisijas. Jūs strādājat pie jautājumiem, kas ir saistīti ar konkrētu iniciatīvu finansēšanu vīdes eh, jautājumu aizstāvjiem, un mēs ar nepacietību gaidām jūsu prezentāciju, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka var izteikties diezgan īsi. Pirmkārt, eh, daudzi runātāji jau uzsvēra, cik šis jautājums ir svarīgs. Man par to nav jārunā, vienkārši gribu uh, uzsvērt, ka tas nav tāds papildus jautājums, runājot par cilvēktiesību un demokrātijas instrumentu. Visa informācija, ko saņemam no cilvēktiesību projektiem, no aizstāvjiem, uh, padara šo um, jautājumu par vienu no uh, svarīgākajiem. Um, tiek nogalināts apmēram viens cilvēks nedēļā, un uh, piemēram, runājot par pēdējiem gadiem šī situācija ir sanasinājusies, un līdz ar to šīs jautājums ir ļoti svarīgs. Otrkārt, ir ļoti sarežģīti strādāt šajā jomā, gribu atbalstīt to, ko dara Friends of the Earth, un uh, ir ļoti grūti šeit uh, uh, risināt šo situāciju. Šie cilvēki strādā ļoti sarežģītos apstākļos. Uh, Un tāpēc arī nākamajā finanšu plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam, un tas nāk pirmajā lasījumā, tur vides aizstāvi un cilvēktiesību un vides jautājumi ir vairāk izvirzīti priekšplānā komisijas priekšlikumā, tieši tāpēc, ka šī ir ļoti sarežģīta joma, kurā strādāt. Un tad runājot par jūsu jautājumiem par mūsu atbalstu. Pirmkārt, uzklausīju, ka jūs teikto, ka informācija ir fragmentēta. Ir vairāk kā 24 valstis, kurās ir nopietnas problēmas šajā jautājumā. Tas ir garš valstu saraksts. Brazīlijā vien ir apmēram 300 cilvēku, kas tiek uh, nogalināti gadā, un Filipīnās pagājušā mēnesī vien četri cilvēki tika nogalināti. Tas ir svarīgs uh, elements, un Tas nozīmē, ka uh, daudz kas vairāk pat notiek, uh, daudz kas ir nezināms un skaitļi droši vien ir daudz lielāki nekā tie, kas mums ir reģistrēti. Tātad um, ir uh, nepieciešama lielāka informācija par vārdarbību šajā jomā un um, tāpēc mums ir liels prieks, ka varam beidzot pirmo reizi finansēt uh, videi veltītu projektu Un tādējādi ceram saņemsim labāku informāciju. Mēs atbalstām arī mūsu delegāciju, lai sadarbotos ar pilsonisko sabiedrību, ar vidas aizstāvjiem šajā jomā. Un ceram, šī informācija palīdzēs. Un tad runājot par uh, atbalstu. Vispirms uh, vidas aizstāvjiem ir pieeja visai mūsu finanšu paketei Es saprotu, ka cilvēktiesību aizstāvji, mēs viņus definējam tādā plašākā izpratnē, tie var būt lobiju projekti vai, piemēram, aizsargājot uh, cilvēkus vai uh, ietekmējot starptautiskus lēmumus vai vienkārši atbalstīt arī uh, vietējās NVO. Tātad maksimāli tādu plašu definīciju mēs šeit izmantojam finansējumā. Uh, Mūsu mehānisms ir pilnīgi pieejams. Life of the instruments done much of dedicated activity. Tā tad ir virkni instrumentu šajā jomā. Mēs vēlamies darīt vairāk, jo ir e, daudz vairāk jādara, jo tendences ir negatīvas. Mums ir pirmais specifiskais projekts, cerams, ka būs vairāk tādu. Mums ir mikrofinansējuma e, instruments. Tātad. Uh, e, ja aizstāvjiem ir vajadzīga aizsardzība, piemēram, fiziska aizsardzība, vai jāpārvieto uz kādu citu vietu, vai ir vajadzīga medicīnas atbalsts, uh, ja ir šādas vajadzības, mēs varam šādu finansējumu sniegt. Tagad mums ir sešas uh, šādas lietas Pero, uh, Kolumbijā, Krievijā. Uh, Un viens no tiem ir atbalsts nogalinātā aktivista ģimenei. Tātad to var aktivizēt ar vienkāršu pieprasījumu un varam rīkoties ļoti ātri. Un tā ir liela daļa no tā, ko mēs darām cilvēktiesība aizstāvju ziņā. Tātad ir vienkārši pieprasījums no NVO un mēs varam ļoti ātri sniegt atbalstu. Mums nav nekāda ierobežojuma šeit, ja ir steidzam jautājumi. Mēs šo jautājumu padarām par prioritāru, prasot eh, pieprasījumu 20 miljonu eiro varētu tikt sniegti cilvēktiesība aizstāvjiem sarežģītās situācijās. Mēs uh, gatavojamies, ka būs vairāk projektu, kurus varēsim atbalstīt, un neredzam iemeslu, kāpēc mēs nevarētu turpināt pēc 2013. gada līdz pat 20. gadam. Mēs vienkārši gaidām budžeta lēmēja iestādes lēmumu par šī instrumenta finansējumu. Un kā vienmēr te runa ir par um, konkurenci, mēs ceram, ka parlaments palīdzēs mums šajā ziņā. Thank you very much, Ms. Lielas paldies, Lenomo kungs, par jūsu ļoti skaidro paziņojumu Pirms dod vārdu saviem kolēģiem, man ir viens jautājums. Tie piemēri, kurus jūs sniedzāt, ir ļoti pragmātiski, pragmātiskas aktivitātes, ko Eiropas komisija veic uz vietas, un to es pilnībā atbalstu. Jūs runājāt par šo augsto prioritāti, kas vēl pieaug, uh, kāda tiek uh, sniegta vides cilvēktiesība aizstāvjiem. Uh, kā ir ar šo prioritātu politiskā līmenī, jo mēs varam ļoti daudz darīt valstīs uz vietas, ja, bet ja uh, šajās valstīs politiskā līmenī nav pietiekama griba pret šiem uh, problēmām cīnīties, tad uh, ir grūti panākt tādu patiesu progresu. Vai komisija vai dalībvalstis uh, arī piešķir tādu pašu prioritāti vīdas cilvēktiesība aizstāvjiem un viņu problēmām. Es eh, varbūt eh, varētu ļaut eh, ārējais darbības dienestu kolēģiem atbildēt uz to, bet cilvēktiesību stratēģija, kuru pieņēma Eiropas Savienība 25. jūnijā, atcaucas uz visiem cilvēktiesību aizstāvjiem vidus jautājumos, tātad nav bāžu šaubu par Eh, stingru apņemšanos eh, politiskā līmenī. Un eh, tā tad ir arī Eiropadoms līmenī saņemta tā sauktā, tā, ja tā varētu teikt, svētība no valstu valdību vadītājiem. Un patiesībā politiskā līmenī viss ir kārtībā, vienkārši tas juridiski un sociāli ir diezgan sarežģīts jautājums, un tāpēc ir Eh, no viens puses vajadzīgs šis politiskais atbalsts, par to runās kolēģis, un es domāju, ka resursi arī ir nepieciešami tiešām, lai varētu kaut ko panākt uz vietas. Labi, paldies. Tagad gribētu dot vārdu kolēģiem, kur grib uzdot jautājumus. Vai kāds vēlas izteikties? Jautājumi, komentāri. Then, yes, Mr. Obios. Jā, Obios kungs. Quisiera hacer una pregunta a la... Gribētu uzdot jautājumu. Tik bija runa par uh, eh, uh, eh, eh, mīja darbību, par uh, tūkstošiem cilvēktiesību vidas aizstāvju organizācijām eh, pasaulē un Eiropas Savienībā. Un, manuprāt, eh, pilsoniskās sabiedrības daudzveidība pasaulē ir ļoti mm, grūti iestrādājama precīzos uh, precīzos rāmjos dialogiem iedarbībām, bet atstājot šo jautājumu sāņas atkarībā no tā, kā problēmas parādās, kā parādās cīnītāji par šīm problēmām. Un jūsu izaicinājums ir mēģināt eh, koordinēt, sasaistīt, apvienot un panākt miedarbību starp šo nemirīgo pasauli. Bet tālāk ir Eiropas Savienības. Um, um, un mans būtu uh, jautājums. Uh, Kisingers sacīja Eiropas Savienībā, kā, kāds viņam ir telefons? Un uh, jums ir Eiropas Savienības telefona numurs. Yes, Nosotros eh, no solamente tenemos. Mums ir ne tikai Eiropas Savienības telefona numurs, bet arī mēs. Mums ir um, visaptvarošs redzējums uz problēmu, ne konkrēti tikai uz tiem cēloņiem, kas izraisa uzbrukums vidas aizstāvjiem, kas ir aizvien biežāki, mēs domājam, ka tos eh, varēs, eh, ar tiem varēs tikt galā, bet arī politiskajiem cēloņiem, kas izraisa šīs tendences. Un eh, mūsu birojas Eiropā strādā visās no, nozarēs, ko es pieminēju, visās jomās, kas pātrina šo procesu un izdara spiedienu. Uh, Eh, saistībā ar zemes piesavināšanos un arī ietekmi vidas jautājumu. Mēs strādājam pie cilvēktiesību jautājumiem eh, sadarbībā ar FAO eh, uzturu jautājumiem. Strādājam klimata pārmaiņu jautājumos, lai mēs varētu risināt visaptvarošā veidā šos jautājumus konkrēti par vidas aizstāvju aizsardzību. Mēs par šo jautājumu esam sākuši domāt un strādāt pēdējo mēnešu laikā, jo mums nekad nav bijuši pietiekami humāni cilvēki vai finanšu resursi, lai mēs varētu e, domāt par savu un mūsu um, e, dombiedru aizsardzību pastāvību. Mums vienmēr ir bijis jādomā par, par pamatiedzīvotājiem, kas, um, par tiem, kas sargā ekosistēmas. Tā, tad tas bija kā fokus, un mēs attīstām šo darbību pēdējo mēnešu uh, laikā. Bet mums ir šis visaptverošais redzējums uz uh, politikām, kas ir saistāms ar šo jautājumu. Paldies! Un uh, Viens no neseniem telefonu numuriem Eiropā ir ārējās darbības dienas telefonu numurs, un varbūt eh, ārējās darbības eh, dienas pārstāvs varētu atbildēt uz zvanu. Protams, priekšsēdētāji, un es varētu eh, sniegt arī konkrēti atbildu uz Obils kundzi jautājumu bet sākšu vispārīgāk, kā Lemonda kungs sacīja, ir ļoti svarīgi tas, lai atbalsts cilvēktiesību pārstāvjiem iekļautu e, vidas aizstāvis un, protams, cilvēktiesība aizstāvju jautājums ir pacelts politiskā līmenī un Eiropas Savienība jau ir skaidri apņēmusies to darīt ir izstrādātas detalizētas vadlīnijas šajā sakarā 2004. gadā, un šīs prioritātes ir atkārtot iekļautas strateģiskajās deklarācijās par e, cilvēku e, tiesībām e, norādot to, ka cilvēktiesība aizstāv visā pasaulē ļoti bieži tiek pakautas spiedienam un Eiropas Savienības sniedz finansiālus un citu veidu atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem. Vadlīnijas cilvēktiesību aizstāvjiem ir ļoti detalizēts dokuments šajā sakarā un paredz plašas aktivitātes. Kad mums ir bažas par kādiem konkrētiem incidentiem vai draudiem, tas varētu e, tiek skatīts jautājums ar tre, e, e, sarunās ar trešajām valstīm specifisks taustāms atbalsts ar Eiropas Savienības misijām, kas tiek organizēts vismaz reiz gadā tiekoties ar cilvēktiesību aizstāvjiem, lai apspriestu vietējo situāciju, lai varētu uzturēt kontakts ar cilvēktiesību aizstāvjiem un lai varētu apmeklēt darba vietas. Un attiecīgos gadījumos apmeklēt cilvēktiesību aizstāvjus, kas atrodas Eh, aizturēšanā vai mājas arestā. Un, lai pieliktu vēl, īstenot vēl lielākus pūliņus, ir darbības plāns attiecībā uz atbalstu cilvēktiesībai stāvģiem, un visbūtiskākais, lai atbilstē, atbildētu Obils kungam, ir Eiropas Savienības darbības plāns, kur iekļaut tas kontaktdetaļas visām sakaru personām Eiropas cilvēktiesības ziņā. E, tas ir rodamas e, ārējās darbības dienas delegāciju tīmekļa vietnēs. Ir norādīti skaidri kontaktpunkti katrai delegācijai ko apdraudēt cilvēku tiesību aizstāvji var, ar ko var sazināties riska situācijās. Paldies, vismaz lielākā daļā valstu ir viens telefona numurs, kas ir piemērots. Un tā kā mums šī sanāksme bija jābeidz jau pirms desmit minūtēm, es gribētu dot vārdu līdz priekšsēdētājai Lohbīleres kundzei noslēguma piezīmēm. Liels paldies! Un es gribētu pateikties arī vīdes komitejai par to, ka viņi kopā ar mums organizēja šo uzklausīšanu. Un pēcpusdienas laikā esam saņēmuši ļoti daudz ieteikumu par to, ko varētu darīt, lai uh, atbalstītu vidas un cilvēku tiesības kopā. Un piemēram, kāpēc ANO nevarētu būt īpaši sūtnis šajā jautājumā. Bet daudz ko no tā, ko mēs dzirdējām, noteikti varēsim iekļaut arī mūsu darbā, ieviešot Eiropas rīcības plānu. Vismaz es guvu daudz jaunas idejas, kā varēsim vēl labāk sadarboties, un kā jūs teicāt priekšsādātāju kungs sākumā, uh, tad varbūt mums vajadzētu censties uh, meklēt sinerģijas, lai varētu uh, veidot vides klimata un cilvēktiesību politiku kopā. Gribētu pateikties visiem ekspertiem cilvēktiesību jautājumos. Es vēlreiz gribētu atvainoties, man, jo man bija jābūt uh, citā sēdē, varbūt tas uh, atbild uz Abils kunga jautājumu par telefonu numuru. Tā bija sēde jaunai struktūrai Eiropas parlamentā, kas uh, apkopos visas uh, struktūras, kas Eiropas parlamentā strādā pie cilvēktiesību jautājumiem, un es uh, devu ideju, ka viņiem vajadzētu pievērsties Saharobalvas tīklam un arī visus uh, padomniekus ietvert šeit. Uh, piemēram, par palīdzību cilvēktiesību aizstāvjiem, un ja to varētu izdarīt, tad, manuprāt, tas būtu labi. Es ceru, ka politiskie lēmumu pieņēmēji, proti priekšādātāji konferenci atbalstīs šo ideju, jo tad arī parlamentā mums būtu viens telefona numurs. Un uh, Obils kungs, uh, tad es uh, ceru, ka uh, viņi saņems uh, Eh, citādāka atbildi nekā no Kisindžera kunga. Paldies jums visiem un domāju, ka varam tagad turpināt skatīt mūsu darbu kārtību. So, oh, now, um... Tagad uh, varam eh, ķerties klāt nākamajam darba kārtības punktam Eiropas uh, Savienības uh, ziņojums, tātad ārējās darbības dienesta ģenerāla sekretāra vietnieks Mairits Porpovs, kas iepazīstinās mūs ar 11. Eh, gada ziņojumu par cilvēktiesībām demokrātiju pasaulē, un Donska kungs ir mūsu parlamenta referents par šo ziņojumu. Mēs patiesībā esam eh, ļoti priecīgi, ka augstā pārstāve varēja pārstāvēt uh, un tātad prezentēt šo ziņojumu jūnija plenāru sēdē, tas ļoti atvieglo mūsu darbu. Also, uh, asked... Mēs uh, arī vairāk kārt esam jautājuši darbā pie Envil ziņojuma, lai tiktu izmantota tāda sistemātiskāka pieeja attiecībā uz kritērijiem attiecībā uz attiecīgām valstīm, lai varētu izvērtēt valstu sasniegumus, lai labāk tātad novērtētu, kāda ir situācija. Esmu šīm debatēm sekojusi jau gandrīz trīs gadus, un to mēs vienmēr sakām, un uh, šis ir ļoti svarīgs kriterijs mūsu darbā. Raugoties uz uh, to, ir ļoti labi, ka mums tagad būs uh, Eiropas Savienības cilvēktiesību rīcības plāns, jo tas uh, strādā nedaudz savādāk, lai uzraudzību un īstenošanu visiem atvieglotu. Mēs nožēlojam, ka viena, viens no iepriekšējiem parlamenta ieteikumiem nav iekļauts šajā ziņojumā, uh, Tā ir īpaša sadaļa par cilvēktiesībām un attīstību, bet uh, varbūt mēs varam to attīstīt nedaudz tālāk un saņemt kaut kādus rezultātus par to. Donska kungs noteikti detalizētāk ir iepazinies ar šiem jautājumiem, un viņš mums arī ziņos par uh, uh, savu ziņojumu, ko pieņems parlaments. Un tagad vārds Papauska kungam, lūdzu. Madam Chair, and thank you for the... Paldies, priekšsādātājs kundze, un paldies par šo iespēju. Šis gada ziņojums tika pieņemts 25. jūnijā. Tā ir pašā laikā, kad uh, šī jau slavenā cilvēktiesība pakotne, un šis laika brīdis uh, bija tiešām svarīgs. Uh, ka visi šie jautājumi tiks skatīti kopā, kā jau jūs teicāt, 12. jūnijā tas tika prezentēts uh, plenārsēdē, līdz ar to galvenie jautājumi jau ir apspriest. Tāpat kā iepriekšējās gados uh, šajā ziņojumā tiek uzskaitīti divpusējie un daudzpusējie jautājumi, uzsvarot cilvēku tiesību un demokrātijas izaicinājumus, kas uh, 2011. gadā pastāvēja un eh, kā mēs atbildējām. Debatēs Strasbūrā augstā pārstāla minēja Pakistānu, Bahreinu un eh, citus piemērus, eh, lai parādītu, kā Eiropas Savienība aktīvi darbojas. Es varētu uzsvērt arī mūsu aktivitātes ASV, lai cīnotos pret nāves sodu. Mēs atbalstām mieru un drošību Somālijā un parlamentu Kirgistānā. Uh, Gada ziņojums parāda, kā Eiropas Savienība tiešām var mainīt situāciju. Protams, eh, deputāti to visu zina, bet eh, bieži vien risks ir tāds, ka eh, šīs visas aktivitātes tiek piemirstas un uztvērts kā pašsaprotams. Šis gada ziņojums ir labs resurs, bet tas arī turpina attīstīties. Tas ir ļoti svarīgi, lai tas arī turpmāk būtu relevants. Paraugoties uz pirmo ziņojumu, kas tika pieņemts 99. gadā, varam salīdzināt un redzēt, ka esam ļoti tālu jau tikuši. Un visi šie ziņojumi ir pieejami arī darbības dienesta tīmekļa vietnē un varat tos salīdzināt. Tas varētu būt interesanti plašākai publikai. Runājot par parlamenta vēlmēm, uh, tiek tagad uh, par ticības brīvību ietvērt atsevišķa sādaļa un par reliģiju. Un tie ir jautājumi, kas ir, protams, svarīgi arī brīvas sabiedrības attīstībā. Un tie uh, no jauna parādījās, piemēram, ārā pavasara laikā. 2011. gadā šajā sakarā bija ļoti satraucoša uh, situācija, uh, pieauga um, tolerants pārkāpumi. Un pirmo reizi ziņojumā ir sadaļa par startautiskajām humānajām tiesībām, kas bija viena no iniciatīvām un uh, saistībām, kas tika uzņemtas sarkanā krusta konferencē. Cilvēktiesība rīcības plāns to teica jau priekšsēdētāja. Uh, Un varbūt, ka mums vajadzētu izmantot ikgadējo ziņojumu, lai uzlabotu mūsu darbību. Mēs varētu izmantot tā, uh, to kā novērtējumu, kā darba rīku, lai uh, progresētu uh, cilvēktiesību ieviešanas jomā. Uh, Mēs neplānojam radikālu revolūciju. Mūsu mērķis, ja sastādot ikgadējo ziņojumu, ir uzsvērt ES aktivitātes un aizvien vēl ir arī nepieciešama šī aprakstošā informācija. Ikgadējas ziņojums ir izdevies tādā ļoti labā kvalitātē un daži. Uh, uh, gribētu, lai es sastādītu arī kaut ko līdzīgu kā ASV, uh, ko nosūt uh, kongresam, bet nu, ir nepieciešami aptuveni 50 uh, cilvēki, kas uh, strādā pie šāda ziņojuma, nemaz nerunājot par tiem, kas uh, veic uh, analītisko darbu. Tādēļ mums uh, jāpaliek uh, aizvien uh, uzmanīgiem. Mēs domājam, ka resursus labāk var izmantot, ieviešot ne tikai uh, sastādot ziņojumus. Uh, un mēs uh, sastādām arī sistemātiskus atskaits uh, citos gadījumos šajā jomā. Runājot par uh, nepilnībām esošajā sistēmā, tādas ir, par to būtu labāk runāt un racionālāk, un nākošās diskusijas varētu vairāk būt pievērsts saturam, ne tikai formai, un mēs uh, uzklausīsim gan referentu, gan arī citus uh, ieinteresētos un izskatīsim šos jautājumus arī kādās mūsu nākošajās sēdēs. Paldies! Paldies Bohovskungam, tagad Donska kungs. Yeah. Thank you, Madam President. Un paldies priekšsēdājs kundze. Es domāju, ka jūs aptverat tik ārkārtīgi plašu teritoriju ar cilvēku tiesību ziņojumu, ka tas ir daudz kas vairāk nekā tikai jā, uzrakstīts teksts un retrospektīva perspektīva. Tā būtībā ir nākotnes stratēģija, kā strādāt pasaulē un kā veidot uh, stratēģiju un uh, izmantot mūsu uh, instrumentus, lai stiprinātu cilvēktiesības. Un izmantot to nākotnes politikās. Un tas ir tieši tādēļ, kādēļ es gribētu paust uh, gandarījumu, ka EADD un uh, ES augstā pārstāve ir sastādējuši un prezentējuši uh, cilvēktiesību ziņojumu. Tas notika jūnijas plenārsesijā. Un 2011. gadā uh, Eiropas parlamenta uh, ziņojums ir uh, bijis arī referents dokuments. Un es gribētu atsaukties ne tikai uz uh, redzamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, bet arī uz to, ko mēs aprakstam kā netik ļoti redzamiem. Un, uh, um, varbūt pat tādiem vājākiem pārkāpumiem, kas ir tādā robežu uh, diskusiju fāzē, tāda kā, piemēram, uh, selektīvās tieslietas vai politizēta um, cietumā turēšana. Psihiatrijas uh, ļaunprātīga izmantošana, kas notiek dažādās valstīs, sociāla kultūra, uh, izstumšana, kultūras aspektu ļaunprātīgu izmantošanu. Izmantojiet, kanalizēt cilvēktiesību pārkāpumus, skaidrojot to ar kaut kādu vietējo jūtīgumu vai kaut kādām īpašām kultūras tradīcijām. Un aprakstot kā sociālu un kultūras kritisismu. Es domāju, ka tas ir izaicinājums ikgadējiem ziņojumam, jo šie pārkāpumi cilvēktiesību jomā, kas ir saistīti ar cil, uh, sieviešu bērnu uh, tiesībām, uh, spīdzināšanu, uzturēšanu necilvēcīgos uh, apstākļos un tā tālāk, ka uh, šo ter, šos jomas mēs mm, izskatām un EADD ir sastādījis uh, ziņojumu tieši par šo jautājumu. Uh, Mūsu prioritātes ir ļoti skaidri ietverts, instrumenti aprakstīti. Es domāju, ka mūsu sadarbība varētu būt mēģinājums izstrādāt stratēģiju cilvēktiesībām, lai tas būtu viens no pastāvīgākajiem mūsu politikas aspektiem 21. gadsimtā. Paldies! Paldies Danska kungam! Vai ir vēl kāds deputāts, kas vēlas uzstāties? Nē, tā tas nav. Veržie kundze. Nu, nepalikšu klusa visu pēcpusdienu. Neteikšu neko daudz. Gribu pateikties Jo franču teksts, lai arī uh, vēl pēcpusdienā saņēma to, uh, tas beidzot ir pieejams un ka tas ir ļoti liederīgs uh, dokuments gan uzbūvē, gan arī izvērtējumā. Mēs redzam, ka tas aizvien ir uh, dokuments, kas tiek veidots, un es domāju, ka mēs varēsim strādāt pie daudziem jautājumiem, ieskaidot to, ka ir dažas pretrunas dažās saziņojuma daļās. Nu, varbūt, ka tā pat ir vairāk dziļāka problēma nekā tikai redakcionāla un atsaucēties uz jūsu teikto. Man liekas, ka viss resurs, kas ir izmantot, ir liederīgi, tie ir caurskatāmības jautājumi, atspoguļojums. Un mēs zinām gan runāt par pilsoniskām organizācijām, kas strādā, NVO, kas strādā gan ES, gan arī ārpus tās, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Un es domāju, ka pat ja ir uh, teksti, ko ir sarežģīti sastādīt, šie resursi ir tādi, kas ir liederīgi. Un nākotnē mēs varētu vēl uh, lielāku uh, labumu gūt no šiem resursiem. Paldies! Jā, vairs neredzu deputāts, kas grib izteikties. Jūs gribāties atbildēt? Jā, paldies, paldies par jūsu uh, pozitīvo novērtējumu. Atsākšos uz vienu punktu, ko pieminēja Donskungs mazāk uh, redzams pārkāpums. Tas ir ļoti nozīmīgi, un es gribu teikt, ka mēs pietiekami plaši skatām šo jautājumu. Tas ne. Uh, uh, nav tā, ka mēs uz to neuz, eh, neveltītu mūsu uzmanību un uh, nepārbaudītu, piemēram, Sīrijā pārkāpumu. Mm, Afganistānas eh, mm, tieslietu ministra teiktais par sievietēm ir nepieņems un uh, augstā, uh, augstā pārstāv ļoti ātri reaģēja un ļoti skaidros vārdos. Un selektīvā taisnīgums arī par šo jautājumu tika runāts par patvērsmēm un tika runāts arī par situāciju uh, Kijevā ar uh, prezidentu Kvašņevsku un arī uh, uh, citiem pārstāvjiem. Tas noteikti ir uh, nozīmīgs punkts. Tagad par resursiem, kādus mēs izmantojam šī procesa laikā. Uh, negribu, lai jūs man nepareizi saprastu, mēs negribam mūsu uh, aktivitātes līmeni samazināt, mēs gribam būt uh, realisti, uh, izmantojot tos resursus, kādi mums ir. Un tas uh, noteikti nenotiks uh, samazinot uh, ziņojumu kvalitāti. Paldies! Paldies, un es domāju, ka. Donska kungam šis būs nu, tāds ļoti karsts darba cēliens vasarā pie šī ziņojuma. Un cik zinu, tad ne no visām politiskām grupām esam saņēmuši informāciju, kas būs ēnu referenti. Ja ko vairāk zināsiet, tad pastāstiet arī mums. Tagad nākošais darba kārtības jautājums. Papovskungs paliks ar mums tā nākošais punkts ir es cilvēktiesību stratēģijas pārskatīšana. Jūs saņēmāt pirmo Tavaraša kunga ziņojumu projektu, tas ir pieejams tikai angļu valodā. Tekstu visās valodās jūs saņemsiet septembrī. Es domāju, bez kavēšanās došu vārdu Tavaraša kungam. Paldies, paldies Popovskam, ka paliek kopā ar mums. Paldies par sadarbību ar sekretariātu un um, padomniekiem ik vienu, kas uh, strādā pie šī ziņojuma. Mēs mēģinājām paveikt plašu darbu ar konkrētiem piemēriem bet tas, protams, viss ir attīstams tālāk. Lūdzu, paturiet eh, prātā to, kā mēs šobrīd apspriežam projektu. Un esmu gatavs uzklausīt citus ieteikumus, papildus ieteikumus un tad turpināt strādāt pie šī projekta pēc vasaras atvaļinājuma, lai mēs varam iest, iekļaut grozījumus un, un arī būs pieejams tulkojums visās valodās. Vispārīgi runājot, gribu sacīt, ka Eiropas Savienība šobrīd ir paradoxālā situācijā, jo mēs e, sarežģījām mūsu institucionālo struktūru, veidot jaunas aģentūras un, un um, pārvaldes struktūras. Tā, un mēs uzkrājam vairāk ambīciju, it īpaši ārējās darbības ziņā. Ir tiesa, ka e, krīze mūs ir skārusi, un mēs nezinām, vai tas fakts, ka Eiropas Savienība šobrīd ir stresā, mēs nezinām, vai tā tiks stiprināta vai vājināta, bet arī Eiropas Savienības ārējais tēls ir um, visai sarežģītā situācijā, un mēs esam no, e, no trešo, varam tikt no trešo valstu puses uztverti kā vāģāki. Un tas būtu kā ieskats institucionālajā veidošanā un arī ģeopolitiskais cikls e, nenotiek sinhroni. Es to redzu savā valstī, Portugālē, ko ir ietekmējusi parāda krīze, un dažkārt mūsu proklamācijas cilvēktiesības ziņā nesaskan ar reālu politiku dalību valstīm attiecībā pret trešajām valstīm, kas var iepirkt, pārpirkt parādu, bet to es redzu citās valstīs, kas ir, eh, kas vēl aizvien auga Eiropas Savienības iekšēnē, un Eh, atsevišķu dabas resursu dēļ noslēdz darījumus ar valstīm, kurus eh, pēc tam mēs skatām cilvēktiesību šeit pat komitejā. Tā ir situācija, ar kur mēs saskaramies un kuru mēs nevaram risināt tikai nākot klajā ar vispārīgiem paziņojumiem, bet arī mēs nevaram Eh, nos, ieslīgt otrā galēģībā un teikt, eh, ka mums ir jārisina vispirms krīzes un pēc tam cilvēktiesību jautājumi. Protams, arī šāda veida darbošanos mēs negribētu redzēt šeit parlamentā. Un ko tad mēs mēģinām? Mēs uh, Eh, saņemot tekstus no komisijas un ārējās darbības dienestā. Mans viedoklis ir tāds, ka pagājušā gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju tas bija tikai pašā iedīglī teksts un mēs esam tomēr redzējuši um, mudinošus progresus, piemēram, darbības plānā par deklarācijām, ko mēs apspriedām kontaktgrupā, un arī um, mudinošas darbības attiecībā uz Eiropas Savienības cilvēktiesību īpašā pārstāvja iecelšanu. Savā projektā es mēģināju ieskicēt lielos vilcienos eh, to, kādam vajadzētu būt eh, veiksmīgam ārējās darbības dienestam un veiksmīgai eh, cilvēktiesību politikai. Un E, ar to es gribu sacīt, ka ir jābūt realistiskai, atbildīgai stratēģijai, kas varētu ātri darboties tad, kad ir jārieģē uz vietas, uz pasaulē notiekošo un pietiekami ātrai, tad, kad mums ir jāsaskaņo darbības pašiem savā vidū, tad, kad mums ir jāsniedz diplomātiska un politiska atbilde. Lūk Šis ir vēl viens fakts, norādot uz to, ka mūsu darbībām ir jābūt veiklām un reaktīvām, un mums ir jāapzinās eh, mainīgais varas līdzsvars pasaulē un arī jāapzinās tie mākoņi, kas varbūt savilkušies pār Eiropas Savienību, to mēs redzam septītajā punktā, piemēram, un arī tas ir um, rodams visā pārējā ziņojumā. Tālāk um, vēl viens bažu avots ir e, konsekvence un viengabalainība. Tas ir uh, That's the kind of, of, uh... Mūsu komitejas un parlamenta pieejas uzmanības centrā tās pārdomas, ko mē, un, un kas ir iestrādātas starp trešo un devīto punktu, kur ir vesels apārškšvirsraksts, viengabalainība un sadarbība politikas jomās un starp Eiropas Savienību un dalību valstīm. Es eh, esmu. sniedzis vairākus piemērus tam, kad atsevišķas valstis dažādu dabas eh, resursu dēļ noslēdz darījumus ar trešām valstīm, kurām ir problemātiska situācija cilvēktiesību ziņā, un, protams, mums ir arī uh, jāapzinās, ka, ja, kā Eiropas Savienības tēls kopumā var ciest, ja dalība valstis uh, īsteno pilnīgi citus mērķus. Tāpēc mums ir jārunā vienotā valstī, lai mūsu mērķi būtu vienoti gan no Eiropas Savienības, gan dalību valstu puses, un lai varētu sasniegt šo mērķi. Es izklāstīšu savu bažu pēdējo daļu. Tagad es domāju, ka mums. Uh, uh, to put it simply, clean up the. Es domāju, ka mums vienkārši vajadzētu veikt zinām tīrīšanu savās mājas. Mums ir jaunas atbildības ar Lisabonas līgumu, mums ir jaunas realitātes ārpusē, mums ir jaunas struktūras izveidotas Eiropas institūcijās, un mums ir jādomā arī par to, kā vislabākajā veidā mēs varam varam rast vislabāko modus operandi jeb darbības veidu. Jo mums ir ne tikai jārunā Eh, ne tikai ar citām institūcijām, bet arī par to, kā parlaments ir mainījies pēc Lisabonas. Mums ir mm, daudz papildu darba, bet mēs vēl neesam pielāgojušies savās mm, iekšējās operācijās, kā ar šo darbu tikt galā. Piemēram, steidzamības debašu sistēma vai Eh, delegācijas, kas skata parlamenta, eh, kas skata cilvēktiesību jautājumus atsevišķās pasaules eh, daļās un tad iestrādāt šos jautājumus. Kā arī ļoti svarīgs punkts, kā Um, nodrošināt um, uzraudzības darbu cilvēktiesību klauzulām nolīgumos ar trešajām valstīm. Un vēl viens jautājums, ko grib risināt ar šo projektu un arī runāt par cilvēktiesību klauzulām, kā tās ieviest, kā padarīt tās darboties spēcīgas un kā arī senāt cilvēktiesību jautājumus valstīs, ar kurām mēs parakstām nolīgumus un es domāju, ka mums ir šeit jāveido pakāpeniska apziņošanas sistēma, kas e, brīdinātu mūs par kāda riska e, pakā parādīšanos, un mums ir jādomā par to, lai mēs Eh, mūsu dialogs ar trešām valstīm būtu um, efektīvs. Un es ar lielu prieku uzklausīšu reakcijas no kolēģiem un Popolska kungs vai nu šodien, vai tuvāko nedēļu laikā, vai pa e-pastu, vai vienkārši tiekoties, un es domāju, ka mēs varam šo ziņojumu krietni vien uzlabot līdz mūsu jaunajam darba cēlienam. Paldies! Paldies, Tavareškungs, par ziņojumu. Prezentāciju, un es domāju, ka pēc vasaras atvaļinājuma mēs būsim ļoti veiksmīgi un veikli atjaunojuši savus spēkus. Un, ar šo ziņojumu mums ir ēna referenti, kas ir Kinga Gāla no Tautas partijas, Objels no sociāldemokrātiem un Kazakungs no Aldes, un došu vārdu tagad Gāles kundzei vārds. Thank you, Mrs. Uh, Paldies, priekšsādātājs kundze. Man jāuzsver, ka es šo projektu saņēmu tikai šodien. Protams, man nav uh, vēl tāda padziļināta analīze, bet var teikt, ka te ir uh, ietverti galvenie, gandrīz visi cilvēktiesību stratēģijas svarīgākie punkti. Un man ir liels prieks, ka Pokpovska kungs ir klāt šajās debatēs, jo es domāju, ka mums šī e, stratēģijas pārskatīšana, e, cilvēktiesību stratēģijas pārskatīšana ir jāskata kopā ar šo strateģisko ietvaru un rīcības plānu, uh, cilvēktiesību un demokrātijas jautājumos šo jauno pakotni, ko pieņēma padome. Es īpašā pārstāvi loma cilvēktiesībās un tā tālāk. Šie jautājumi ir jāpiemina, tad, kad eh, mēs runājam par Eiropas Savienības cilvēktiesību stratēģijas pārskatīšanu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi tas, kas tika te, tiek teikt šajā ziņojuma projektā. Proti aicinājums īstenot saskaņotu un konsekventu ārpolitiku, ko uzsver referents, aicinājums labāk sadarboties, labāk izmantot ANO un Eiropas padomes instrumentus un institūcijas pašas. Uh, cilvēktiesību klauzulu nozīmi divpusējos uh, nolīgumos, to uh, vienmēr ir jāuzsver, cik tas ir svarīgi, jo tas tiešām var palīdzēt situāciju mainīt. Un es domāju, ka svarīgi ir arī skatīties pašiem savā uh, teritorijā, ko Eiropas parlaments šajā ietvarā var darīt. Un svarīgi ir eh, tas, ka tas te ir ietverts, un Eiropas tautas partija uh, gribētu, lai tas tiktu ciešāk saistīts ar atjaunoto politikas ietvaru. Cilvēktiesību jautājumi ir jāstiprina Eiropas parlamenta delegācijās. Ar trešās pasaules valstīm, ar trešajām valstīm, un šeit būtu jābūt uh, sadarbībai šīm te delegācijām ar cilvēktiesību apakškomiteju. Tas ir ļoti svarīgi. Un arī steidzamības debatēm vajadzētu uh, piešķirt augstāku prioritāti Eiropas Savienības, es atvainojos Eiropas parlamenta darba kārtībā. Uh, Ļoti nozīmīgi ir arī tas, kas tika teikts par finanšu instrumentiem, jo tie arī var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu, jo īpaši cilvēku tiesību un demokrātijas situācijā pasaulē. Šonadēļ mēs uh, balsojām par dažādiem finanšu instrumentiem un uh, ņemot vērā uh, balsojumus varētu ņemt vērā šo pieņemto tekstu, to in, izanalizēt un varbūt kaut ko no tā iekļaut arī šajā tekstā. Tas arī viss. Paldies! Gāls kundze, Obils kungs. Tā, Vāreša kungam eh, nav jātainojas eh, par to, ka viņš eh, bū, saka, ka būtu apgalvojis, sagatavojis ziņojumu maz diplomātiskā valodā, jo diplomātiska valoda parasti ir nekonkrēta un, un nekam nederīga. Dabiski mēs Mums bija jāiepazīstās ļoti īsā laikā ar šo ziņu, tāpēc nevarētu sniegt e, plašu komentāru, bet tikai dažas eh, tīri improvizētas reakcijas pēc tam, kad pa diagonāli šo e, ziņojumu pārlasīju un dzirdēju tārišu kungs sacīt to. Gribu sacīt, ka mēs tik tiešām esam paradoxālā situācijā, jo no vienas puses ir mm, struktūra, kas katru reizi kļūst aizvien sarežģītākā institucionālā ziņā un uh, Eh, aizvien mazāku resursu situāciju, bet varbūt eh, pretrunas eh, ir meklējums ne tikai šeit, bet arī riskā, ka saskaroties ar ekonomikas un finanšu krīzi, varētu rasties nobīdes attiecībā uz uh, eh, reāli pārliecīgu reāli politiku ekonomiskās un tirzniecības attiecībās un eh, investīcijās pārējās pasaules daļās saistībā ar kanoniskajiem eh, demokrātijas principiem. Un uh, E, tas e, savā veidā izpaužas arī mūsu pašu parlamentā. Es ilgus gadus esmu mēģinājis pārliecināt sabiedrisko domu un politiskos, sociālos e, darbiniekus Latīņa Amerikā, piemēram, par, lai, to, ar ko atšķiras asociācijas nolīgumi uz trim pilāriem un kas ir brīvās tirzniecības nolīgumi. Un šobrīd iznāk, ka tiek eh, pārcelta šī tematiskā ko, ārlietu komitejas joma uz eh, starptautiskās tirsniecības un arī ir semantiska pārcelšana, jo šeit eh, tiek runāts par brīvās tirsniecības līgumiem. Es domāju, ka šo tematu arī būtu nozīmīgi um, skatīt. Eiropas, savi, Eiropa ir ļoti sarežģīta eh, realitāte un eh, polisēmisks iedziens. Eiropa nozīmē, var nozīmēt ļoti daudz ko, un Eiropas loma cilvēktiesību ziņā pasaulē. Eh, šeit ir jābūt viskonkrētākajam un vismazāk diplomātiskam profilam. Tāpēc, ka Mums ir iepriekšējās pieredzes, un šajā dokumentā es īpaši novērtēju to, ka īpaši ir izcelta e, kaimiņu attiecību politikas dienvidu dimensija, tā, jeb Eiropas Savienības attiecības ar e, tām valstīm, e, kas e, uh, piedzīvo pārmaiņu procesus vidusjūras austrumu un dienvidu krastā, bet nosauksim ko, uh, konkrētu uh, piemēru šim Eiropas polisēmiskiem raksturam, kas uh, valsts, uh, kur iesākās šis process, Tunisija. Kāds bija Eiropa, kāda bija Eiropas loma Tunisijā? Francijas eh, aizsardzības ministre ieteica savus eh, represijas eh, dienestus, represīvos dienestus dažas dienas pirms revolūcijas, kas tika galā ar Benalī, vai tā bija so vieglā Eiropas mm, kom komisijas politika, kas mēģināja finansēt, nevar, kāpēc neteikt to skaidri, pilsoniskās sabiedrības organizācijas Tunisijā. Ja? Eh, Benelī gados. Un mums cilvēktiesība apakškomitejā parlamentā ja mēs vēlamies būt piedienīgi, tad mums vajadzētu izvirzīt šo otro dimensiju, un es domāju, ka šajā gadījumā mēs varētu meklēt maksimālu sinerģiju un viengabalainību, un Tāpat arī doma par Eiropas Savienības cilvēktiesību tīklu ar eh, delegāts, eh, Savienības delegāciju palīdzību, ar pastāvīgo eh, orga, orgānu palīdzību, manuprāt, arī, ka tam ir jākļūst par prioritāru mērķi Eh, kas tika iekļauts um, eh, tavārišu ziņojumā un komisijas paziņojumā, un es domāju, ka tas ir labs ziņojums, kas, eh, uz kura varēs balstīt nopietnas diskusijas. Paldies, paldies Obvielkungs, vai vēl citi deputāti gribētu izteikties? Ja citu deputātu nav, tad es lūkšu Pauska kungu. Paldies, esmu tiešām ļoti lemts, ka runājam par šo pakotni, un tas ir uh, tāds uh, absolūti um, vienreizējs. Um, pastāstīšu, ka tā bija vispār pirmo reizi, kad ministri uh, augstai pārstāvēji uh, izteica tādas uh, um, slavenības vārdus, un Human Rights Watch uh, arī uh, svinēja šo faktu. Tātad, uh, nu, uh, Tas patiešām ir ļoti, eh, un tas ir pierādījums tam, ka tas ir ļoti augsts kvalitātes dokuments un arī saņēmām daudzus, eh, um, daudzus tādus vērtējumus eh, darba grupas aktivitātes laikā arī pirms dokumentu pieņemšanas un atbildību no NVO un pilsoniskās sabiedrības no lobby bija iedrošinoša. Mēs esam pateicīgi arī par prezidenta Šulca kunga nostāju atzinīgi eh, uh, vērtējot uh, šīs pakotnes pieņemšanu. Un jūs atcerēsieties, ka Eiropa doma ir arī uh, m, apstiprinājusi šo ietvaru divas dienas pēc tam, nā, kad ārlietu ministri pieņēma šo pakotni. Uh, Pāris nedēļas ir pagājušas un ir ļoti jā, veiksmīgi. Situācija attīstīsies, mēs redzam, ka jūs sākt strādāt pie ieviešanas, un tas ir ļoti nozīmīgi. Un tagad mums ir uh, pirmā iespēja izskatīt Varaškunga ziņojumu projektu, un šeit ir vairāki ļoti interesanti ieteikumi, un īsi atbildēšu uz pāris punktiem. Protams, ka pēc vasaras pārtraukuma būs iespēja detalizētāk diskutēt. Uh, Daži no ieteikumiem, ko Kavaraškungs ir izteicis, tās jau uh, notikumi ir pārspējuši, piemēram, 18. paragrāfs rīcības plāns, uh, trešajā punktā par to tiek runāts. AES mērķi cilvēktiesību stratēģijā ietvertos ikgadējā ziņāmā par cilvēktiesībām demokrātiju pasaulē. Kohins darba grupa un a, pamatiesību a, draugu grupa Eiropā sastajā punktā izstrādātajā dokumentā ir 8a darba plānā ietverta atbildi. Pāris kritiskie vārdi, nu varbūt ir tādi drusku pārāk skarbi, bet ir grūti piekrist D un E, ka decembra dokuments nav bijis pietiekami skaidrs un skarbs, bet nu, tā, tam mērķim tas ir sastādīts bijis. Un uh, ir, protams, kā uh, efektīvai, skaidrai, strateģiskai politikai jābūt. Un mēs tāpat arī varētu uzdot jautājumu par uh, to, vai ir tāda specifiska atsaukuma uz koherences trešais paragrāfs, kā arī uz ietvaru programmu un uh, objektīviem. Mēs diskutēsim to um, disk, no, nu, ar Lohbīlēs kundzi un Tavārašu kungu detalizētāk un jautājums, vai uh, dalību valstīm tas ir obligāts šis ietvars, bet dalību valstis to adaptēja. Protams, ka tā ir šo ietvara politika, tie nav tādi spēcinoši instrumenti, bet mēs domājam, ka daudzos citos skatījumos tas tiks izmantots. Arī uh, rīcībā kāda būs uh, nacionālā līmenī iespēja. Koherence ir ļoti nozīmīgs izaicinājums. Un katrā gadījumā mēs ar uzmanību izlasīsim ziņojumu noslēdzošo variantu. Un uh, rīcības plāns saskarsies ar dažādiem izaicinājumiem EADD. Mēs uh, atbildēsim tam ar mūsu uh, rīcībā esošiem uh, resursiem. Uh, Un pirmā iespēja būs plenārsēdē, denārsēdē. Mēs sagatavosimies šai iespējai un cerams, ka es īpašais pārstāvis drīz sāk strādāt. Un augstā pārstāve ir nozīmējis jau sarunu laikus. Un tas tika paziņots sēdē Luksemburgā, kad viņi to darīs, un to viņi ir izdarījis. Un, uh, un mēs palīdzēsim nākošajā ārlietu ministra sēdē. Pirms vasaras pārtraukuma 23. jūlijā. Tas ir tāds realistisks laika plāns, ka tas varētu notikt. Visi gaida uh, uz šo nozīmēm, un arī mēs to gaidām, jo tas arī ir vēl viens palīgs mums, uh, lai palīdzētu ieviest rīcības plāni. ASV gazint ir ļoti būtiski respektīvi ir jāraugās, kāds ir uh, mandāts, kāds ir sastādīts. Tas jāpatur prātā, it īpaši tad, kad viņš vai viņa diskutēs ar DRO vai AFET komiteju. Es sapratu, ka tas būs uzreiz pēc vasaras pārtraukuma. Paldies! Paldies, paldies Papovska kungam par jūsu pirmo reakciju. Tavaraškungs, vai vēlties atbildēt? Jā, es tagad atbildēšu portugāļu valodā, un tie, kas portugāļu valodu nesaprot, var uzlikt austiņas. Un par to laiku vēl aizvien angļu valodā vēlos atvainoties par kavēšanos. Un par to, ka ziņojums ir bijis bijis pieejams um, tik vēlu, bet mēs to apspriedīsim. Un tagad turpināšu portugāļu valodā un gribu pateikties. Uh, Paldies par komentāriem par šo ziņojumu. Domāju, ka šie dialogi nav e, viegli, lai rast eh, pareizo ceļu šeit nav vienkārši, un es domāju arī, ka eh, Popolska kungs mums ir sacījis, ka tie vārdi, eh, kas iekļauti ziņojumā par decembra paziņojumu, varētu būt mazliet asi. Jā, tik tiešām arī es pats to aptvēru, ka nav viegli veidot viengabalāju no nu, pieju kas dotu iespēju mainīt mūsu izpratni par eh, Eiropas Savienības cilvēku tiesību politiku. Jau tika runāts par paradoksu, bet eh, gribu sacīt, ka ir vēl viens paradoks, ka ļoti bieži mēs redzam, ka mūsu darbības cilvēktiesību ziņā ir principa jautājums, ka tas ir E, ka mm, šī politika ir ideāls un ka mums ir pēc tā jātiecas, taču ekonomiskā realitāte un politiskā realitāte nedod iespēju mums e, šo realitāti īstenot. Eiropas Savienība un dalības valstis, dalība valstis ļoti bieži e, rīkojas tā, ka. E, un apgalvo, ka gribētu darīt vairāk cilvēka tiesības ziņā, taču ņemot vērā ģeopolitiskās pārmaiņas esošo situāciju, atsevišķas, atsevišķi centieni ir jānoliek malā un jāpagaida. Bet mēs, mums ir jāmaina šī situācija. Mēs, um, nerunājam par kaut ko, kas būtu paņemts no reāla politikas, bet gan to, par to, ka šī cilvēktiesība politika būtu ļoti noderīga Eiropai un visai pasaulē, gan tāpat arī ir e, reālās um, situācijas izprune ne tikai runājot par cilvēktiesību pārkāpumu tiešiem upuriem, bet tiem, kas ir par upuri globāla netaisnībai. Un tas iekļauj arī netiešos upurus, kas varētu būt uh, attīstības valstu pilsoņi, taiskaitā Eiropas Savienības valstu pilsoņi. Un kā sacīja Obils kungs, kāpēc nesaistīt to ar kaimiņu attiecību politiku un vidusjūras valstu politiku? Tāpēc, ka eh, šī paša perifērija, eh, dienvidi, Itālija, Spānija, Portugāla, cieš, jo tos ir ietekmējusi perifēra realitāte Eiropas Savienībā, kas ir kļuvis par uh, gandrīz kā strupceļu, jo tad, kad mēs runājam par ekonomisko progresu perifērā reģionā, šim, e, per, šai perifērijai ir jānonāk kaut kam centrā. Šī nomale uh, ir bijusi kā gravitācijas centrs šim reģionam. Arāba pavasara valstis, ja mēs būtu konsekventāki attiecībā uz mūsu cilvēktiesību principiem, tad mums jau būtu bijis vairāk tirzniecības apmaiņu ar, ar Eiropas dienvidu kaimiņu valstīm, Magreba, Maršeka valstīm. Tas būtu nozīmīgi mums. Es domāju, ka šis skaidrojums ir bijis pietiekami skaidrs. Pagātnē mēs eh, ne, konsekventi izteic, e, e, bijām par to, ko mēs saprotam, ka cilvēktiesībā mūsu attiecībās ar Benalī, ar Kadafī, ar Mubarak, un tas viss nodarīja kaitējumu gan Āfrikas šīm tautām, gan Eiropas Savienībai, jo mums būtu bijušas, varēja, varētu būt bijušas e, būt daudz veselīgākas attiecības, veiksmīgākas ar šīm valstīm, un tas būtu palīdzējis nodrošināt ekonomisku izaugsmu Eiropas Savienībā. Tas pat pats attiecas uz darba standartiem, uz noziegumiem pret apkārtējo vidi. Domāju, ka tas pats ir attiecināms arī uz cilvēktiesībām. Tas nav vienkārši, tas nav um, viegls uzdevums, es to saprotu, un arī referents, kurš uzstājas jūsu priekšā saprot, ka uh, tas uh, nav viegls uzdevums arī ārējās darbības dienas to saprot, bet tas ir pilnīgi nepieciešams. Citādi ekonomiskā realitāte nodarīs mums uh, lielāku skai, lielu kait, kaitējumu un būs mazāka balsts Eiropai, balsts Eiropai globalizētajā pasaulē. Runājot par arā pavasari, mēs nepietiekam pārzinājām šīs kultūras dialogs notika caur diktatoru eh, starpniecību un bija maz tiešo apmaiņu. Tāpēc tiek aicināts veidot Eiro-Arābu konvenciju, lai Eiropas un Arābu pavasara Eh, jaunatne varētu vienu otru labāk iepazīt. Konvenciju jaunatnē tas būtu ļoti nozīmīgi nākotnē. Tāpat arī atbalstu Kirdegālas, eh, Kingas Gālas sacīto par finanšu instrumentiem. Ir, protams, daudz darba vēl palicis šajā sakarā, un es domāju, ka mums vēl aizvien ir rīcības brīvības, lai rīkotos un pievienotu eh, savas pārdomas ziņojumam. Un visbeidzot. Eh, Par stratēģisko paketi runājot, kas nu jau iegūst konkrētākus um, uh, apjomus un arī šo miglāju, uh, kas attiecas uz cilvēktiesību īpašā pārstāvi gadījumu. Mēs gribētu, lai šī persona būtu nu, bieži mūsu saruna partneris. Um, maksimāli daudz gadījumos. Paldies, un esmu gatavs uzklausīt jūsu viedokļus, turpināt pie, strādāt pie šie ziņojumi, un septembrī par to mēs varēsim runāt sīkāk. Eh, paldies, Tavareša kungs, arī par to, ka uh, ielikāt jūsu ziņojumu plašākā kontekstā. Tagad atgādināšu jums indikatīvo laika grafiku. Tātad. Uh, Projekts būs pieejams 17. septembrī visās valodās droga komitejā. Uh, Grozījuma iesniegšanas termiņš būs 21. septembris. Un grozījuma izskatīšana afēt 18. oktobrī. Un tad 5. novembrī būs grozījuma izskatīšana droā un, un balsojums afetā 6. novembrī, un uh, decembrī būs skatīts plenārsēdē šis jautājums. Es domāju, ka kopā ar ēnu referentiem jūs varēsiet strādāt pie šī ziņojuma veiksmīgi un skatīsimies, eh, skatīsim šos jautājumus eh, atkal septembrī. Sēdz noslēgumā gribētu pateikt Papovska kungam, ka mums ir liels prieks, ka rīcības plāns būs labs pamats eh, darbībai, ka mums būs labs cilvēktiesību strateģiskais ietvers, tas ir milzīgs ieguvums, tā ir milzīga pievienotā vērtība, ka mums būs no Eiropas puses īpašs pārstāvs šajā jautājumā, un tomēr gribētu teikt, eh, bet, bet negribu par zem novērtēt jūsu eh, sasniegto, bet eh, kas mums te vēl pietrūkst? Mēs gribētu, lai Tātad mēs esam prasījuši formāli Eštons kundzei un dalībvalstīm, uh, lai parlaments formāli varētu atbalstīt cilvēktiesību pakotni, un šeit mēs gaidām atbildi. Ceram saņemt drīz pozitīvu um, atbildi. Es nezinu, vai tas ir kas vairāk kā svinēšana ar šampanietu, bet saturiski tas būtu solis uz priekšu, ja citas iestādes arī uztvertu uh, Eh, to nopietnāk, ka mums vajag sadarboties arī formāli. Lielas paldies par šo sēdes daļu. Sēdi pārtraucam tagad, eh, atsāksim rīt 9 no rīta un runājot par eh, krīzi Eiropas Savienībā. Rīt mēs sāksim ar uzklausīšanu par finanšu krīzes ietekmi uz cilvēktiesībām ārpus Eiropas Savienības. Paldies! Visiem jauku vakaru!